Kolēģi, if I could. Kolēģi. You have before you the... Jums uh, ir eh, darba kārtības projektā eh, nelielas izmaiņas izdarītas. Izskatās, ka no sākumā Jālis Sanders kundze ir iesprūdusi vulkāna izvirduma dēļ, un, un arī tagad tur ir tropiskā vētra El Salvadorā. Nu, visa grupa tur ir iesprūdusi, un viņi nav varējusi ieradis, ierasties. Mans ziņojums par statistiku tāpēc ir pārcelts kā pirmais jautājums, eh, ko mēs skatīsim darbu kārtībā. Bet, nu, savādāk darba kārtība paliek tā, kā iepriekš tika apstiprināta. Uh, nothing. so, <laughs> uh, okay. Next item then. Nu, kā nākošo, tad eh, skatīsim protokola apstiprināšanu, tātad iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšanu. Nevienam iebildumu nav, tātad uzskatām par apstiprinātu. Trešais eh, paziņojums par padomus jauno nostāju pirmajā lasījumā. Plenārs sēdē 18. maijā eh, tika pastāstīts par padomus jauno nostāju par eh, inteliģentām transporta sistēmām ceļu transportā un eh, par interfejsiem ar cita veida transporta līdzekļiem. Tātad par eh, šo te paziņojumu tika mums pastāstīts, un, un mēs tālāk to arī skatījām. Un pēc plenārsēdes man kā priekšstādātājiem ir jāinformē jūs par padomas pozīciju, un es to arī formāli izdaru. Jūs atceraties, ka pirmo lasījumu pieņēma iepriekšējā sasaukumā un referents e, lūdza e, dot pilnvaras uzsākt e, pārunu raundu ar padomi un Zviedrijas un Spānijas prezidentūras laikā tika panākta vienošanās un koreperā tika apstiprināts, uh, eh, apstiprināts šī vienošanās decembrī pagājušajā gadā. Un šī gada martā tika saņemta vēstule no 16. Eh, decembra pagājušā gada un arī 11. martā tika sagatavota vēstule un eh, tādējādi uh, komitejas biedri ir informēti par visām veiktajām darbībām. Vai ir kādi jautājumi par šo lietu? Ja nē, tad pārējiem pie nākošā jautājuma darba kārtībā, un mēs runāsim par kravu pārvadājumiem, par statistikas datiem un um, cita veida pārvadājumiem pa jūru. Un šo te informāciju priekšsēdētāji saņēma no koordinatoriem. Kolēģi, šīta priekšlikuma mērķis ir mainīt direktīvu 2009-42 EK, lai savāktu informāciju pa kravu veidiem jūras pārvadājumos. Pašlaik šo informāciju savāc brīvprātīgi 18 dalību valstīs. Mums ir jāatceras, ka piecām dalību valstīm nemaz nav jūras robežas, un tieši tāpēc nekādus eh, datus saskaņā ar šo direktīvu nesniedz. Bet, nu, kopumā jāsaka, ka šādu datu savākšana neuzliks papildus slogu uh, aptaujas dalībniekiem, jo dalību valstis var savākt visu nepieciešamo informāciju, izmantojot jau esošos avotus, piemēram, dažādu veidu dokumentus. Uzliekot šo te pienākumu visa veida transporta veidiem, eh, datus savāktu izmantojot kopējos vienotos standartus un tiktu nodrošināta datu salīdzināmība starp dažādu veidu transporta veidiem. Un tādējādi tiktu padarīti pieejami visaptoroši statistikas dati par visiem transporta veidiem un būtu iespējams uzraudzīt uh, komodalitātes politikas ievērošanu. Kā jūsu referents, es atbalstu komisijas priekšlikumu un negribu nākt klajā ar nekādiem grozījumiem. Bet tā kā grozītajā direktīvā ir noteikumi par uh, regulējušo procedūru, arī spēc satru, un es gribēju pievērst jūsu uzmanību iespējai uh, pieņemt, eh, piemērot šos te noteikumus jauno deleģēto aktu noteikumiem, kuri stājās spēkā pēc Lisabonas līguma pieņemšanas, jo parlamentam eh, šeit ir dotas papildus pilnvaras. Tātad ņemot šo vērā, kā arī ņemot vērā to, ka komisija nenāks klajā ar omnibusu priekšlikumu par uh, horizontālo par eh, šo te deleģēto aktu skatīšanu horizontālākā līmenī, es eh, gribētu pievērst jūsu uzmanību šim jautājumam. Ar to es arī pats gribētu beigt un dot vārdu ēnu referentiem Kunkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Referenta darbs šajā jomā attiecībā uz uh, preču pārvadāšanu pa jūras ceļiem. Tieši tā, mēs pirmo reizi esam situācijā, kad varam attiecīgos grozījumus konkrēti definēt. Un tas, ko jūs, Simpson kungs, tur darījāt, tam mēs, kā tautas partijas politiskā grupa, piekrītam, jo tas ir svarīgs uzdevums. Paldies. Tagad Maisners kundzei vārds. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu Tremoza kungu, jo viņš nevarēja ierasties šajā dienā, viņš ir ēna referents, bet es varu pilnībā pievienoties tam, ko sacījāt jūs, Simpson kungs. Mēs pilnībā tam piekrītam, mēs arī piekrītam komisijas priekšlikumam, tāpat arī jūsu nostājai un jūsu ieteikumiem no Aldē grupas. Eh, varam sacīt, ka tas ir pilnībā pieņemams un pateicamies jums par šo darbu. Lichtenbergers kundze no zaļiem, lūdzu. Man ir tikai kāds jautājums, kas saistī, attiecas ar saistībām, uz saistībām uh, ar valstīm, Jo rodas jautājums, kurš šie dati tiek iegūti. Vai tie ir dati, kas tiek gūti no ekonomikas uh, uh, jomas, vai tie, kā firmām ir jāreģistrē, vai tie ir dati, kas tiek iegūti ostās. Proti attiecībā uz kubatūru, saturu un preču izcelsmi. Es redzu, ka arvien vairāk bieži vien tiek uzsāktas kādas pilnīgi nevajadzīgas procedūras, piemēram, pret Austriju attiecībā uh, uz naftas tankeriem. Vai tas ir vai šie dati ir saistīti ar transportēšanu, vai tie gūti tiek ostās, jo tas būtu daudz operatīvāk. Tad iekšzemes varētu jebkurā gadījumā atstāt ārpus no šīs visas procedūras un tādā veidā iek, ietaupīt birokrātiju? Es šo jautājumu uzdodu, jo es īsti šo lietu nesaprotu. Thank you, Mr. Paldies, Lichtenbergeras kundze. Tieši tāpēc es runāju par tām piecām dalību valstīm, kam nav jūras robežas. Un Es, eh, cik es arī pētīju šo jautājumu, eh, statistikas datos ir iekļauts eh, daudz muitas informācijas, bet nu, komisija varbūt šeit var arī kaut ko komentēt. Vairāk deputāti nevēlas izteikties, kas no komisijas runās, vai ir kāds šeit? Nē. Tā tad neviens no komisijas nevar atbildēt. Un tieši tāpēc visas tās labākās atbildes jūs saņemsiet no manis. Nu, runājot par statistikas datiem, es zinu, ka šo informāciju savāc muitas eh, dienesti un arī citas tiesības sargājušās iestādes, bet nu, mēs varbūt varētu komisijai lūgt uh, sniegt detalizētākus komentārus. Vai es varētu lūgt eh, sagatavot rakstisku atbildi, jo tas mums palīdzētu debatēt arī uh, birokrātisko aspektu ņemot vērā. Uh, Nu, mēs pieprasīsim šādu atbildi no komisijas, saka priekšsēdētājs. Tā mēs šo jautājumu ļoti ātri izskatījām. Tagad varam pāriet pie nākošā punktu darba kārtībā par pasažieru tiesībām autobusu pārvadājumos. Grozījumu iesniegšana, eh, grozījumu iesniegšanas termiņš par uh, manu uh, ziņojumu 3. jūnijā. Uh, skatīsim plenārsēdē 20. Uh, eh, es atvainojos diskusijas 22. jūnijā komitejā un uh, plenārsēdē septembrī. Tagad, Kancijanī kungs, es atvainojos, jūsu ziņojums ir nākošais. Tātad runāsim par pasažieru tiesībām autobusu pārvadājumos. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms es gribēju pateikties ēnu referentiem. Maizneram Akijānī Lichtenbergers kundzei, kas ļoti cieši sadarbojās ar mani un strādāja pie šī te ziņojuma. Viņa arī ļoti daudz deva un palīdzēja arī sarunu procesā. Arī komitejas sekretariāts bija profesionāli ļoti noderīgs runājot par pašu ziņojumu, mums būtu jāatceras, kāda ir padomas pozīcija un kāda tā bija pirmajā lasījumā. Un šī te pozīcija mums nav pieņemama, jo viņi uh, ārkārtīgi ierobežo to, ies, to mērķu sasniegšanu, kurus mēs gribētu sasniegt. Tātad šeit mēs varam runāt par dažāda veida ierobežojumiem, piemēram, attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un ja mēs e, pieņemtu padomas e, pozīciju, tad principā nekas esošajā situācijā nemainītos un mēs nekādu neuzlabotu pasažieru aizsardzību. Manas rekomendācijas attiecībā uz otro lasījumu ir balstītas uz pirmo lasījumu versiju un e, šo te pirmo lasījumu pieņēma ar lielu balsu vairākumu. Un e, memorandā ir e, arī norādīta mūsu pozīcija, un mēs galvenokārt runājam par aptvērumu, par darbu grafikiem, par atbildībām un par tiesībām un par to cilvēku tiesībām, kam ir kustība ierobežojumi, Mēs vēlamies nodrošināt pieņemamā līmenī patērētāju pasažieru aizsardzību, protams, arī vienlaicīgi saglabājot pārvadātāju rentabilitāti. Mans mērķis ir par, e, izveidot tādu līdzsvarotu dokumentu, e, kas tiktu pieņemts sarunu gaitā. Uh, Un ņemot vērā vai skatoties uz darbu parlamentā, es gribu teikt, ka es ārkārtīgi labi sadarbojos ar koordinatoriem, ja tīpaši šeit būtu jāmin pēdējā sanāksme, kur mēs vienojamies par kopējo uh, viedokli par mūsu kopējiem mērķiem. Jāatzīmē arī labais uh, trialogs ar Spānijas prezidentūru. Mēs ļoti konstruktīvā gaisotnē panācām reālistiskus risinājumus Un šeit ļoti daudz deva komisijas pārstāvji, un kopā ar ēnu referentiem mēs izveidojām vairākus kompromisu piedāvājumus padomei. Pirmām kārtām par aptvērumu un darba grafiku. Spānijas prezidentūra saprata, ka mums ir pietiekoši elastīga pieeja, lai turpinātu sarunas. Uh, bet es gribu jums atgādināt, ka pēdējā informācija no padomas liecina par to, ka mm, viņi netik daudz iet pretī parlamentam, tieši pretēji viņi ir paspēruši pussoli atpakaļ. Mēs esam uh, noteikuši jaunu trialoga sanāksmi, lai panāktu pozitīvu risinājumu, bet ņemot vērā to, kas jau ir pateikts, būtu pareizi, ka mūsu komiteja dotu tādu spēcīgu signālu, atbalsta signālu, jo šis ziņojums jāpieņem ar lielu balsu vairākumu, lai mūsu pārstāvjiem būtu pilnvaras uh, piedalīties sarunās. Pasaku, gribu pateikties visiem par konstruktīvo dalību, par labajiem priekšlikumiem. Un daudzi no šiem priekšlikumiem pat ļāva vairāk izskaidrot manu pozīciju. Diemžēl dažus no priekšlikumiem es nevarēju pieņemt, jo es vēlējos pieturēties pie mūsu striktās pozīcijas, piemēram, kā e, tas ir norādīts manā mutiskajā grozījumā numur 11 man liekas, ka nebūtu pareizi nomainīt manu priekšlikumu vai manu grozījumu eh, ar citiem grozījumiem, jo eh, šeit varētu būt runa par papildus riskiem auto vadītājiem, bet, nu, es gribētu redzēt, kā norisināsies balsojums eh, mūsu komitejā. Paldies, Kans Jānīkungs, saka priekšlietētājs. Tagad Serits Jānīkundzei no sociāldemokrātiem vārds. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties Kančēnīgi kungam par lielisko darbu. E, es gribēju pateikties priekšsēdētājiem, vēlējos minēt tikai dažus svarīgākos jautājumus, kurus esam pārnējuši ar kolēģiem. Mēs esam tiešām cīnījušies par autobusu pasažieru tiesībām. Mēs mēģinājām panākt vienošanos, īpaši attiecībā uz darbības jomu, un esmu par to, par kur balsojām pirmajā lasījumā parlamentā, ir runa bija par harmonizētu pieeju visiem transporta līdzakļiem transporta veidiem. Runa ir arī par to, ka reģionālajie transporta veidi tiek izslēgti, un par to jau tika runāts, ņemot vērā arī sarunas par līgumu. Un es esmu pilnībā par to, lai šie reģionālie satiksmes veidi tiktu izslēgti. Tāpēc svarīgi ir arī domāt par šiem jautājumiem, lai izvairītos no uh, krāpšanas iespējām un iespēju nodrošināt saņemt maksājumus atpakaļ. Dalību valstis ir, daž, dalību valstīm ir dažādas drošības sistēmas, un tas ir minēts arī ziņojumā. Es atsaucos arī uz balstu likumdošanām, kur tas ir minēts. Uh, un attiecībā uz arī negadījumiem, kas notiek dažādās valstīs. Ja ceļojums ilgst vairāk kā divas stundas un tiek aizkavēts brauciens, vai tas tiek anulēts, tad pasažieri ir jā. Pasažieru tiesībām būtu jābūt tieši tādām pašām kā uh, vilcienu pasažieru tiesībām. Ja kavējums tiek aizkava, ja aizkavēšanās ir par divām stundām, tad viņiem būtu jābūt iespēja saņemt atpakaļ visu naudu. 42. par to, ka pasažieriem būtu jāsaņem pietiekama informācija par savienojamību, par citiem transporta veidiem, par dažādiem arī līdzekļiem, par autobusiem un vilcieniem. Tāpat arī, ja ir pasažieri ar ierobežot ar kustību traucējumiem, arī viņiem jānodrošina aizsardzība jāparedz iespēja, iespēja saņemt palīdzību un tāpat arī uh, saņemt kompensāciju. Arī gadījumā, ja tiek nozaudēta bagāža, Paldies, Maisners kundzei no Aldas grupas. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlos tikai pateikties kancleru kungam par šīm sarunām, trīspusējām sarunām. Tas nemaz nav bijis tik vienkārši. Mēs vēl neesam noslēguši šīs sarunas, un tas ir bijis ļoti grūts darbs. Mēs, jo, mēs to jau manījām, bet mēs esam arī guvuši labu pieredzi un zinām, ka padome, acīm redzot, ļoti stingri pastāv uz savām uh, savu nostāju, lai arī esam mēģinājuši eh, panākt kādus kompromisus un panākt vienotu līniju šajā jautājumā. Es, protams, ceru, ka šāda būtu tā situācija, bet eh, zinām arī, ka tas tā līdz šim nav bijis tik veiksmīgi. Pirmajā lasīmā bija liels atbalsts eh, attiecībā uz to, kas bija pirmajā lasīmā pārunāts. Mēs arī vadījāmies pēc šīm sarunām, un es varu sacīt, ka Aldī pozīciju pārstāvam un atbalstām to, ka pasažieru tiesības būtu jāpastiprina. Mums arī būtu jāraugās, kas būtu praktisks, kas ir arī tas, ko mēs varam prasīt no autobusu uzņēmumiem, jo arī tie ir mazi un vidējie uzņēmumi, kas ir arī viņu nākotnei piedāvājums. Un tas ir tas, pēc kā esam vadījušies šajās diskusijās attiecībā uz aptvērumu un uz atbildībām. Vēl arvien nav nolemts vai šīs reģionālais eh, transports tiks izņemts vai nē, bet tikai tad, ja tas tiek savienots ar eh, pilsētas un piepilsētas transporta, transportu. Bet šeit vēl īsti vienošanās nav panākta attiecībā uz informāciju. Uh, Es jau daudz ko sacīju ar Jānī kundzei, un, protams, tas ir nepieciešams arī cilvēkiem, kuriem ir kustība traucējumiem, arī viņiem ir jāsaņem pietiekama informācija un palīdzība, un to nedrīkstam atstāt novārtā. Attiecībā uz kompensācijām arī šeit notiek cīņa ar padomi, te nu mums jāraugās, kur tad mēs īsti nonāksim un kāda būs mūsu pozīcija, un pēdējais attiecībā uz grozījumiem mēs gribētu dalīto balsojumu 42. Uh, grozījumam. Un vēlreiz atgādināšu Kančēna kungam sirsnīgs paldies par viņa darbu, un mēs, protams, turpināsim uh, atbalstīt viņu šajā procesā. Thank you, Ms. Paldies, Maisneris kundze, tagad Liknebergeris kundzei vārds. Sirsnīgs paldies, paldies Kančēna kungam par viņa Uh, ieguldījumu šajā lietā. Es ļoti augstu to vērtēju, bet esmu pado par padomas uh, nostāju ļoti sašutusi. Un tieši tāpēc, ka uh, tieši domājot par pasažieriem ar kustību traucējumiem un šādu nostāju paturēt, tas, manuprāt, nav pieņemams, jo, kā jau tika sacīts, un tas bija pareizi sacīt, viņiem nav nekādu pozitīvu uh, izmaiņu novērojams ja tas tiktu pieņemts pēc padomas vēlmēm, tātad šis lēmums, jo pastāv konvencija par uh, tiesībām, kādas pienākās pasažieriem ar kustību traucējumiem. Manuprāt, ka šādas problēmas, kur tiek nodalīts reģionālais transports no tālsatiksmes transporta, kā jau es sacīju iepriekš vairāk kārt, Reģionālais transports var būt ļoti. Eh, var kļūt arī līdzīgs eh, starptautiskiem transporta veidiem. Vai arī eh, situācijās, kur nav īpaši labi savienojumi. Manuprāt, šajā gadījumā būtu jāpanāk kompromiss, būtu jāroda kāda formula, proti, kā tiek uh, saglabātas un pārņemtas tiesības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ka tiek, šīs tiesības tiek atzītas, ja transporta uzņēmumi jau nacionālajā līmenī ir pieņēmuši attiecīgus noteikumus, kas paredz tiesības cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un proti otrs ir infor, eh, informācija par transporta kustības plāniem, par eh, izmaksām un tam līdzīgi. Šis ir jautājums, kurā mums ir īpaši jādomā par eh, to cilvēku tiesībām, kuriem ir kustība traucējumi, tāpat arī par viņu tiesībām uz informācijas saņemšanu. Tas viss ir pieejams un tas nemaksā milzīgu naudu. Un pat ja tas maksātu naudu, tas ir tikai jautājums par godīgumu, par taisnīgumu, un šajā sabiedrībā mēs arvien vairāk uh, redzam, ka šādi pasažieri būs mūsu vidū, tāpēc padomē būtu jāņem vērā šīs aspekts, un es to nespēju saprast, kāpēc ir šāda pretestība pret pamatvērtībām. Thank you. Uh, Mr. Paldies tagad Bradborn kungam no konservatīviem vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Tad, kad mums bija sākotnējais debats par šo jautājumu, man liekas, ka jūs atceraties, ka es teicu, ka, protams, principā viss eh, šis eh, projekts ar priekšlikumu ir atbalstāms, bet, nu, protams, ka viss jau slēpjas detaļās. Un tad, kad mēs apskatījām to, to atzinumu, tad mēs tieši tā arī par to, tieši to arī redzējām. Un šeit mēs nerunājam un nesalīdzinam divas vienlīdzīgas lietas. Tad, kad mēs, piemēram, runājam par uh, dzelzceļa pasažieru vai avio pasažieru tiesībām, tad mēs runājam par lieliem pakalpojumu sniedzējiem. Bet šeit mums ir jāatceras, ka autobusu pārvadājumu sektorā 85% no visiem transporta uzņēmumiem ir mazie un vidēji uzņēmumi. Tieši tāpēc mums būtu jāpiemēro tādi proporcionāli mēri un proporcionāli e, jāskata padomes priekšlikumu un arī jāatbild komisijai. Un man liekas, ka tad, kad mēs skatām šo dokumentu, mums ir jāskatās uz to, ko mēs praktiski varam panākt ar padomi. Tieši tāpēc mums ļoti rūpīgi jāskata uh, tie grozījumi, kas runā par priekšlikuma efektivitāti, jo lielās, eh, eh, jo, ja mēs vēlamies panākt tādu pašu rezultātu kā attiecībā uz lieliem uzņēmumiem. Es gribētu runāt par vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, par direktīvas aptvērumu, jo šeit mēs runājam par to, kāda veida priekš, eh, pakalpojums jāiekļauj šajā direktīvā. Un es atbalstu viedokli, ka dalību valstīm ir jādod iespēja atteikties no šo priekšlikumu piemērošanas, ja viņiem, ja šīm valstīm ir uh, jau noteikumi reģionāliem un lauku pakalpojumiem jo parasti šādos reģionos pakalpojums sniedz mazi uzņēmumi un pastāv lielas briesmas, ka ja mēs mēģināsim pārāk regulēt šo te nozari, tad beigu beigās vispār nebūs nekādu transporta pakalpojumu lauku reģionos. Otkārt es gribēju runāt par kompensācijām un par dažādiem noteikumiem attiecībā uz šo jautājumu priekšlikumā. Piemēram, uh, maksājumiem iepriekš. Protams, ka cilvēkiem ir tiesības uz kompensācijām, ja kaut kas notiek ne tā, kā vajag, piemēram, ja pakalpojumi tiek atcelti, ja tie kavējās. Bet šeit mēs atkal nesalīdzinām divas vienlīdzīgas lietas. Un it īpaši man lielas bažas rada tie grozījumi. Uh, balstoties uz kuriem mēs izjaucam ierasto lietu kārtību. Tīpaši tas eh, attiecas uz iepriekš maksājumiem, piemēram, ja ir kaut kādi nopietni negadījumi ar autobusiem, tad eh, tieslietu sistēmā tiks skatīts jautājums par atbildību, un mums šīs te sistēmas darbības principi ir jāievēro. Mums jāņem vērā arī tas, ka nacionālās valstīs ir savas prasības šī jomā. Un vēl es gribēju runāt par pasažieriem ar ierobežotu spēju pārvietoties. Un es gribēju atgādināt komitejai, tad, kad, ka tad, kad mēs runājām par dzelzceļa paketi, es ārkārtīgi aizstāvēju invalīdu un tādu cilvēku, eh, kam ir grūtības pārvietoties, tiesības uz piekļuvu pakalpojumiem. Uh, Mums šeit jābūt reāliem un jāskatās uz to, kas vispār ir reāli sasniedzams, runājot par šiem te mazajiem uzņēmumiem. Un dažos gadījumos vispār jādomā par to, vai loģiski vai pamatot vispār ir sagaidīt, ka šie te uzņēmumi spēs nodrošināt šādu prasību izpildi un joprojām turpināt darboties. Mums šeit būtu daudz elastīgāk jāpieiet mazajiem uzņēmumiem, lai mēs neuzliktu viņiem pārāk lielu slogu un šie uzņēmumi nebankrotētu, jo tas nāktu par sliktu ne tikai invalīdiem, bet arī visiem citiem, jo pakalpojums vienkārši vairs nebūtu pieejams. Tieši tāpēc, ka mēs uzliekam papildus kaut kādas prasības. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Bratbēkungs, saka Brad, Bradborna kungs, atvainojas eh, priekšsēdētājs. Jēgers kundze no komisijas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Komisijas vārdā es gribēju pateikties Kanciāna kungam un viņa ēnu referentiem par uh, smago darbu pie šī te dokumenta. Komisija pilnībā atbalsta parlamenta vēlmi uzlabot pasažieru aizsardzību, un mēs uzskatām, ka trialogs šajā jomā ļaus atrast eh, tādu lī, ļaus rast risinājumu un panākt vienošanos. Komisijai arī ir ļoti svarīgi, ka divi priekšlikumi par autobusu transportu un arī par jūras transportu tiktu pieņemti ātri un tādējādi tiktu aizpildīts tas robs, kas ir pasažieru aizsardzības jomā dažādos uh, transporta pārvadājumu sektoros. Un tieši tāpēc mēs ļoti pozitīvi ar lielām cerībām gaidām šī vakara sanāksmi un mēģināsim visādi veicināt vienošanās panākšanu. Paldies! Paldies, Jēgers kundze! Mēs šeit uh, vienkārši skrienam uz priekšu, varbūt Kansjanī kungs vēlas kaut ko teikt. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem, kas izteicās. Kā vienmēr, visi komentāri bija konstruktīvi, un visas vai daudzas lietas, kas tika teiktas, attiecās uz lietu. Mums arī, protams, ir jāatcerās par šodienas trialogu sanāksmi bet mums būtu daudz ciešāk varbūt jāapskatās uz dažām lietām, piemēram, par kavēšanos. Tātad šeit mēs runājam par to, ka transporta līdzekļi kavējās izējot no attiešanas punkta. Es šeit nevēlos pārspīlēt. Uh, Eh, tad, kad es runāju par to, ka mm, auto vadītāji mēģina it kā iedzīt to zaudēto laiku, bet, nu, principā es piekrītu savam kolēģim, kas sēž pa labi no manis. Mēs par to daudz runājām, runājām arī par uh, zaudējumiem un kompensācijām, un uh, tas ir skaidrs, no, skaidri norādīts arī 40. grozījumā, un es ar prieku piekrītu tam, ka viņi varētu sadalīt divās daļās un balsot par daļām, kas attiecas uz zaļo pārstāvis teikto, Liktenbergers kundzes teikto. Mēs īpašu uzsvaru likām uz cilvēkiem ar ierobežotu spēju pārvietoties, un mēs norādījām, ka nedrīkst nekādi grozīt ne vektoru, virzību, ne arī infrastruktūras jautājumu, un tas ir tas, pie kā mums būtu jāpieturās. Mēs arī apskatījām vienas pieturas aģentūras vai vienas pieturas biļešu kases iespēju, un man liekas, ka kopumā mēs virzamies pareizajā virzienā. Nu, es gribu pateikt vairākas lietas. Mēs mēģinājām atrast tādu pareizi līdzsvaru, kā jau es iepriekš teicu, starp uh, pienākumiem un tiesībām. Un arī mazo un vidējo uzņēmumu interesēm. Mēs nevienu šeit nevēlamies nospiest uz ceļiem. Uh, Un man liekas, ka šeit nav nekādas vēlmes kaut kā kaitēt šiem uzņēmumiem. Ir ļoti daudzas lielas, ko mēs varētu darīt. Piemēram, mēs varētu nedaudz mainīt pozīciju dažās lietās, dažas citas lietas mēs pilnībā nevarētu mainīt. Ir jautājumi, piemēram, par uh, reģionāliem pakalpojumiem, par lauku rajonos sniegtajiem pakalpojumiem. Tātad ir dažāda veida kategorijas, subkategorijas, piemēram, vai apakškategorijas, piemēram, startautiskie reisi. Jāņem vērā arī laika faktors. Man liekas, ka mēs varam nedaudz kaut ko pamainīt, bet tas neatiecas uz pasažieru tiesībām. Varbūt, ka mēs esam raduši līdzsvaru, bet es gribētu īpaši uzsvērt pilsoņu tiesības. Ir uh, paredzēts šovakar uh, nopietnas trialogs, un es domāju, ka tā ietvaros mēs spēsim panākt vienošanos, jo līdz jūlija plenārsēdē ir palicis mēnesis, un uh, mums tas būtu jāizmanto. Es domāju, ka mums būtu jādod stiprs, skaidrs signāls mūsu komisijai šajā jautājumā. Paldies. Much, Kančian. Uh, just... Paldies, Kančāna kungs. Es tikai gribēju atkārtot jūs teikto. Balsojums paredzēts ir rīt, un mēs ceram, ka šis jautājums tiks izskatīts plenārsēdē jūlijā. Labi, nākošais darba kārtības punkts ir pas negadījumu un incidentu izmeklēšana un novērošana, novēršana civilājā aviācijā. Referenti Deverakas kundze, ja viņa ir uh, gatava uzstāties, tad uh, turpinām darbu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, es jums pateicos par iesniegtajiem grozījumiem. Es arī pateicos par to, ka jūs neiesniedzāt tik daudz grozījumu kā Matjo Groša ziņojumam, kur tika iesniegt vairāk nekā 400 grozījumu. Es varētu atbalstīt lielāko daļu iesniegto grozījumu, bet es vēlētos nevis iekļaut visus grozījumus, bet koncentrēties uz galvenajām prioritātēm un gribu paskaidrot, kādēļ esmu noraidījusi daļu grozījumu. Es domāju, ka kopumā mēs visi atbalstam galvenos mērķus, kas ir šai regulai Mēs visi vēlamies, lai aviācijas negadījumi un incidenti tiktu izmantot, lai to veiktu kompetentas iestādes un lai viss tiktu darīts, lai tiktu uzlabots uh, darbs. Uh, ir uh, arī nepieciešams pārvarēt atšķirības starp dažādām dalību valstīm un panākt, lai uh, visās 27 dalību valstīs būtu efektīva izmeklēšanas darbība iespējama. Uh, tādēļ ir nepieciešami veikt pasākumus Eiropas Savienības līmenī un palīdzēt novērst nelielus incidentus, kas varētu pēc tam novest pie nopietniem negadījumiem. Tas viss palīdzētu uzlabot gaisa statiksmes drošību. Un tas viss, protams, ir mūsu pilsoņu interesēs. Es atbalstu priekšsēdētājs 68. grozījumu, bet es domāju, ka tas ir uh, kā papildinājums manis iesniegtajiem grozījumiem par atskaitēm. 2003. gada 43. Uh, regula ir galvenais dokuments, eh, kas būtu jāpārskata. Bet mēs nevaram gaidīt, kamēr komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu, pēc tam notiks sarunas, pēc tam eh, šis dokuments tiks transponēts. Eh, ja mēs tā rīkotos, mēs zaudētu daudzus gadus, kuru laikā varētu notikt nelaimes gadījumi. Priekšstādātājs, kolēģi, uh, lūdzu, esiet klusāki. Zālē ir tāds troksnis, ka nevar neko dzirdēt, un ja jums tiešām kas ir steidzām pārunājams, tad lūdzu dariet to ārpus šā zāles durvīm. Lūdzu, ja jums noteikti ir jārunā, tad lūdzu dariet to ārpusē aiz šī zāles durvīm. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, jūs noteikti esat pamanījis, ka man balss nedaudz aizsmakus šodien. Eh, tātad mums ir pienākums izmantot šo iespēju, ko dod minētā regula un mums ir jāpieprasa, lai eh, šie IKS dati tiktu analizēti Eiropas līmenī. Tālāk par atbalstu cietušajiem un to ģimenes locekļiem. Arī šeit normas nav pietiekamas un mums ir iespējams pastiprināt prasības attiecībā uz palīdzības sniegšanu cietušiem un bojā gājušo tuviniekiem. Alvārēs kundze 51. grozījumā prasa, lai dati būtu pieejami pirms izlidošanas. Tātad uh, kolēģi 152. 54 pan, eh, grozījumā paredz divu stundu termiņu. Es pat ierosinu vienu stundu, kas man liekas uh, praktiski ieviešama reālā dzīvē. Tālāk par Eiropas gaisa satiksmes drošības aģentūras iesaistīšanu izmeklēšanā. Es eh, uzskatu, ka uh, saskaņā ar 13. pantu uh, Uh, šim pārstāvim ir tiesības uh, piedalīties izmeklēšanā, bet es nevaru atbalstīt 114. 116. tikau kundzes grozījumu un uh, citu grozījumus, kas ir uh, citādi. Ir starptautiskie uh, dokumenti, kas uh, definē nosacījumus izmeklēšanas veikšanai, un mums ir šīs normas jāievēro, jo citādi mēs rast, radītu uh, sajukumu. Ja, ja Un it īpaši gadījumos, ja ir iesaistīts vairākas dalību valstis vai vēl trešās valstis, tad šādi grozījumi nebūtu atbalstāmi. Un šeit ir runa par 13 to pielikumu par Marinesku grozījumiem, 100 Degrandes grozījumiem 112. un 91. Laifrē, Laifrīda grozījumu, Kacina grozījumiem, la, eh, Tikau grozījumiem un Vin, Vandālena eh, grozījumiem. Runājot par drošības izmeklēšanu, uh, un tiesību sargājošo iestāžu izmeklēšanas saistni. Šis jautājums ir ļoti delikāts, un šeit mums varētu rasties lielas grūtības rast vienošanos ar padomi, jo iesniegtie grozījumi ir pretēji padomes nostājai ierosinot ierobežot tiesību stargājošo iestāžu piekļuvi iegūt informācijai drošības uh, izmeklēšanas jomā. Ir ļoti uh, skaidri jādefinē, ko kādu informāciju var iesniegt tiesību stargojošām iestādēm un kam ir jāpaliek konfidenciālam, tas ir noteikti 40. grozījumā un katrā valstī ir jānosaka, kā nodrošināt labu sadarbību starp šīm institūcijām. Es esmu iesniegusi 124. grozījumu un tāpat ir iesniegts arī 126. un 27. grozījums, bet es noraidu 130. un 131. grozījumu, jo nav definēts, kāda veida dati ir jānodod, un līdz ar to mēs radām tādu neskaidrību šajomā. Laihprīda grozījums, kurā ir svītrots, eh, ierosināts svītrot video ierakstus, jo piloti iebilst pret šādu ierakstu veikšanu. Un pat ja šobrīd arī netiek veikti video ieraksti pilotu kabīnēs, bet nākotnē tādi varētu tikt veikti, un līdz ar to uh, Uh, tiem nav šobrīd nodrošināts uh, juridiskās aiz, nodrošināt juridiskā aizsardzība. 140 otrais un 144. grozījums uh, bojā gājušo miestīgās atliekas un arī personiskās mantas uh, ir uh, drīzāk tiesība aizsargājošo iestāžu kompetencē, nevis aviācijas drošības iestāžu kompetence. Es nobeigumā vēlētos pateikties Spānijas prezidentūrai par veiksmīgo sadarbību. Mums jūnijā ir paredzētas vairākas trialoga tikšanās, un es ceru, ka mēs varēsim nonākt pie uh, apmierinošiem rezultātiem, bet, protams, tas nebūs viegli, jo dalību valstu nostāja, tīpaši jautājumā par sadarbību ar tiesību sargojošām iestādēm, ir diezgan stingra un ir lielas atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Un atsevišķām dalību valstīm ir uh, liels problēmas aizliegt tiesību sargājošām iestādēm piekļuvis šādiem izmeklēšanas datiem. Bet, protams, ja mēs vēlamies panākt vienošanos, tad ir nepieciešamas arī piekāpšanās no visām pusēm. Un uh, ja mēs uh, vēlamies nodrošināt to, lai izmeklēšanu veikt ne tikai tiesības sargājošās iestādes. Uh, vēl viens jautājums, kas uh, rada problēmas padomē, ir atskaites par neseno notikumu izmeklēšanu Es uzskatu, ka tas ir nepieciešams, lai uzlabotu gaisa satiksmes drošību un nodrošinātu augstāku aizsardzības pakāpi arī mūsu pilsoņiem. Pateicos par jūsu atbalstu un par jūsu komentāriem. Paldies, saka priekšsādātājs Kačinkungs. Paldies, priekšsādātāji. Man vispirms jāuzslavē mūsu referente par viņas uh, lielisko un profesionālo veikumu. Uh, nebija nekas daudz ko papildināt, mēs iesniedzām tikai piecus uh, grozījumus. Uh, Kompromisa grozījumos tika ieskļauts tas, ko mēs arī cerējām. Vienīgais iebildums mums ir par 22. pantu, kur ir runa par uh, datu sniegšanu uh, piederīgajiem. Mēs uzskatām, ka šeit ir uh, runa galvenokārt par incidentiem, nelaimes gadījumiem un drošību, bet šeit ir runāts par citām lietām. Un pastāv briesmas, ka šādus datus var izmantot citiem nolūkiem. Šeit mēs runājam par gaisa satiksmes industriju, kas to var izmantot saviem mērķiem vai kaut kam tam līdzīgam. Un mūs uh, satrauc uh, iespēja, ka šādus datus varētu uh, ļaunprātīgi izmantot, un tādēļ mēs iebilstam pret šo normu. Bet pārējais viss ir izcils, un mēs atbalstām referents uh, veikumu. Paldies, Lichtenbergers kundzē vārds. Sirsnīgs paldies arī Veraks kundzei par jūsu atklātību. Uh, sarunās par dažādām dažādiem posmiem, kurus esam mēģinājuši, eh, kuros esam mēģinājuši rast vienošanos. Protams, padome ir pret, un daudzos jautājumos es īsti nevaru piekrist šādai nostājai un nesaprotu, kāpēc un kādu iemeslu dēļ ir šāda pretestība. Un kas to ir radījis? Protams, vienmēr ir jautājums par pārklāšanos ar kādiem tiesiskām analīzēm, uh, ar e, izmeklēšanām un tam līdzīgiem jautājumiem, bet tas nevar būt arguments pret preventīviem pasākumiem un stratēģiju. Tāpēc, manuprāt, parlamentam ir tiesības un arī pienākums raudzīties, lai mēs varētu īstenot savas prasības. Un tā ir prevencija vārdu tiešākajā nozīmē. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, lai šo konkurenci, avio jomā eh, tiešām arī nodrošinātu un sekmētu eh, labu situāciju. Un tas nozīmē optimālu aizsardzību. Ja mums nebūs eh, pietiekam laba informācija un informācijas avoti no tiem, no tiem sektoriem, kas ir vistuvāk norises vietām, tad mēs paliksim tikai teorētiski uh, un ļoti tālu no reālās situācijas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs šajā jomā pastāvētu uz savām prasībām. Paldies, uh, Fosters kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es vēlētos pateikties Deverakas kundzei par to, ka viņa rīkoja sanāksmes arī uh, papildus komitejas sēdēm. Uh, Protams, ir iesniegts liels grozījums skaits, es pie visiem nepakavēšos, bet es gribētu atgriezties pie pāris punktiem, par ko jau es runāju sākotnējās diskusijās. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo šis ir eh, tehnisks dokuments, tehniska regula, kam ir jābūt definētai tādā veidā, lai to atzītu starptautiskā līmenī un uh, ir uh, vairāk ierosinājumi no komisijas puses, kas tika plaši diskutēta arī komitejas sēdē, ir politiska rakstura. It īpaši par uh, piederīgo informēšanu negadījuma situācijā. Protams, ir jāzina, kam sniegt un kādu informāciju, cik tas ir iespējams. Tāpat ir uh, diskusijas par aviācijas drošības aģentūras lomu. Protams, uh, šai aģentūrai ir sava loma spēlējama, bet tā ir konsultatīva loma, un neviens pret to arī neiebilst. Vēl viens jautājums, par ko mēs diskutējām un kur bija dažādi viedokļi, ir par uh, tiesisko izmeklēšanas procesu. Uh, mūsu valstī ir uh, īpaša izmeklēšanas uh, sistēma, kas nepastāv citās uh, Eiropas valstīs. Mums izmeklēšanā nevienmēr ir iesaistītas tiesu iestādes. Kā jau es teicu, ir dažāda pieeja tiesību sargājošo iestāžu lomai šai jomā, un tādēļ mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Ja jau no sākuma ir skaidrs, ka ir noticis incidents vai nelaimes gadījums, vai ka tas ir bijis terora akts vai uh, noziedzīgas nolaidības gadījums, tad, protams, var iesaistīt tūlīt tiesības sargājošās iestādes, bet uh, bieži vien uh, negadījumos ir vesela notikumu ķēde un ir vajadzīgi gadi, lai noskaidrotu, kas patiesībā ir noticis. Un, ja es arī saprotu, kādi šeit ir centieni, bet formulējumam ir jābūt ļoti pārdomātam šai gadījumā. Mēs, protams, atbalstam tādu pieju, ka neviens iepriekš netiek vainots, kad tiek veikta negadījumu uh, izmeklēšana, un tā mēs esam strādājuši jau 60 gadus. Mēs uh, nevēlamies, lai uh, cilvēki iejauktos nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesā, jo tieši tā mēs varam palīdzēt novērst tādus nākotnē un glābt daudz cilvēku dzīvības. Ir iesniegts uh, mutiskais grozījums par uh, to, ka ir jāsniedz vairāk drošības informācijas. Es domāju, ka tas jau ir iekļauts. Šobrīd ir pieejami melnie saraksti un, uh, ja komisija un padoma domā, ka šeit vēl ir jāpaukstina reģistrs, tad uh, to, protams, var atbalstīt. Uh, tālāk par sadarbības tīklu. Es domāju, ka visi piekrīt, ka ir nepieciešams šāds sadarbības tīkls. Mums ir ļoti labi speciālisti Eiropā šai jomā. Un uh, tieši kompetence šai jomā ir tiešām ļoti svarīga bet ir uh, daži jautājumi, ko komisija ir pacēlusi. Uh, pirmkārt par uh, finansējumu un otrām kārtām par uh, darba programmu nākamajam gadam. Es gribētu zināt, kas konkrēti ir iekļauts šajā darba programmā. Es gribu zināt, kā šis sadarbības tīkls darbosies. Es nevēlētos, lai tiktu radīta atkal kaut kāda birokrātiska struktūra, kas uh, situāciju tikai vēl sarežģīs. Un nobeigumā es vēlējos vēlreiz pateikties Deveraks kundzei Eh, ir eh, paredzēts trialogu sanāksmes, un mēs šos jautājumus varam risināt. Bet um, jāzina arī, kāda ir padomas nostāja. Mēs pavisam nesen esam saņēmuši informāciju par to, ka padome ir pārstruktūrējusi šo regulu. Un uh, Mēs uh, nezinām, vai ir pārskatīti arī, pārskatīts arī preambulas un apsvērumi, bet uh, šis dokuments izskatās citāds nekā pirms pāris nedēļām. Un uh, par incidentu paziņošanu. Un ja mēs izskatām tādu tehnisku regulu, Tad ir svarīgi ziņot par dažādiem atgadījumiem, un mums vajadzētu varbūt domāt par brīvprātīgu sistēmu, kādu darbojas apvienotā karalistē. Eh, Eiropā ir ieviesta obligāta ziņošanas sistēma šķiet 2002. gadā, bet eh, šeit vēl eh, būtu daudz darāmā šajomā. Un tādi man ir jautājumi komisijai. Es ceru, ka trialogu sanāksmē mēs varam arī cerēt saņemt atbildes. Un paldies referentei vēlreiz. Uh, Devendes Paskal kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties Deveraikas kundzei. Es uh, ceru, ka viņas nostāja palīdzēs mums panākt uh, tādu izsvērtu rezultātu. Un um, ir iesniegti pieci grozījumi, un uh, to rezultātā ir uh, izkristalizējušies divi grozījumi. Lieta tāda, ka Mēs uzskatām, ka ir jāpublicē bojā gājušo saraksts. Mēs nezinām īsti kad, bet tas ir jādara. Un vēl viena lieta ir jāinformē arī bojā gājušo tuvinieki. Uh, uh, ir kā ir jāparāds tiesības identificēt uh, ģimenes, bojagājušos ģimenes locekļus, un ja ir kādas šaubas, tad mūsdienās ir pieejamas DNS analīzes un var ļoti ātri vai pēc iespējas ātri identificēt visus bojāgājušos, lai nebūtu nekādas šaubas par šīs personas identitāti. Spānijā ir uh, bijis tāds gadījums, ka kāds tika notiesāts par to, ka šādas procedūras netika pienācīgi ievērotas. Protams, ir uh, paredzēts pārskatīt uh, definīcijas un uh, situācija mainās, mainās uh, laikmeti un pilotu asociācijas un aviācijas inženieru un tehnisko darbinieku asociācijas piekrīt, ka ir jāveic tehniska un tiesiska izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai ir iesaistīta arī civilā un tehniskā atbildība. Šis uh, termins uh, Uh, aicināt vai prasīt uh, nav neitrāls. Uh, Versārī doktrīna tiek izmantota Itālijā proti persona, kas ir kā cēlonis vai izraisītāja ir jādefinē kā tāda, ir jānoskaidra, kāda ir civila atbildība, kā ir tie, kāda ir krimināla atbildība šai jomā. Kad tiek veikta tiesiskā izmeklēšana, ir jānoskaidro, kāds uh, gadījums ir cēlonis un vai no tā izriet civilā vai uh, kriminālā atbildība, bet ja mēs kaut ko saucam par cēloni, tad mēs jau iepriekš it kā izlēmjam, ka kas ir vainojams. Bet tas nenozīmē obligāti, ka šeit uzreiz ir iesaistīta civilā vai krimināla atbildība. Šajā ziņojumā mums ir skaidri jānošķir drošības aspekti, tehniskie aspekti un tiesiskās izmeklēšanas rezultāti. Un pēc tam arī uh, uz tā balstoties tiek noteikta atbildība. Šis vārds cēlonis nav neitrāls, tam ir juridiskas sekas. Un civilās aviācijas uh, iestādēm ir jāmaina šī definīcija, jo tiesu darba pieredze liecina par to, ka situācija ir jāmaina, lai radītu lielākas garantijas cietušajiem. Mums ir jāņem vērā visi apstākļi šādos gadījumos. Paldies vārds Groškungam. Jā, danka, fūd. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos arī pateikties mūsu referentes kundzei par viņas veikumu. Es gribētu teikt, ir trīs uh, punkti, ko mēs uzsverām, kas ir lielā mērā arī iekļauti šai ziņojumā. Pirmkārt, uh, šis punkts par profesionālismu un sensibilitāti, kas ir kā pāris. Tātad uh, ir nepieciešama jau no paša sākuma ticama informācija. Un es domāju, ka nav īpaši jādiskutē par to, vai šim sarakstam ir jābūt uh, stundas, divu stundu laikā vai pēc pusstundas, bet svarīgi, lai tāda vispār šāds saraksts būtu. Bet uh, šāda informācija ir daudz svarīgāka nekā visi konkurences un ekonomiskie apsvērumi. Tālāk šī spriedze starp tiesību sargājošām iestādēm un tehniskajiem ekspertiem. Pirmkārt, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt, lai uh, tie, kas uh, meklē risinājumus uh, tehniskā jomā, būtu neatkarīgi eksperti, un šie tiesības sargājušās iestādes var ierasties arī pēc tam, kā otrie. Un pašreizējā dokumenta versijā tas arī ir garantēts. Un mums, protams, ir jāskatās, kāds ir starptautiskais konteksts tehniskai izmeklēšanai, bet mums ir jāparedz ir iespējas, protams, starptautiskā līmenī veikt grozījumus, jo tādi nākotnē ir iespējami. Un ne jau tādēļ vien, ka uh, kāda starptautiska vienošanās pastāv, tā ir mūžīga, bet uh, mums ir jāgaida, kādas eh, būs, kādi būs grozījumi šajā starptautiskā konvencijā, kas šobrīd ir spēkā, un varbūt tad situācija var tikt arī uzlabota. Un pēdējais. Uh, Uh, tas, kas tiek veikts, tas ir arī profilaktiskais darbs, un es domāju, ka ir varbūt lielāks uzsvars jāliek uz profilaksi, ja um, nelaimes gadījumu izmeklēšana nenoved pie tehniskiem uzlabojumiem, situācijas uzlabojumiem, tad uh, šāda izmeklēšana vispār ir um, nevajadzīga. Un uh, Es domāju, ka ir jāizvairās no situācijas, kad uh, operatori, uh, pārvadātāji ar sautīgām interesēm iesaistās šai izmeklēšanā un uh, daudzās uh, valstīs uh, nopietni nelaimes gadījumi tiek izmeklēti, iesaistot parlamentārās komisijas, un dažkārt šis process ļoti ievelkas un nav visai efektīvs. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir, uh, lai šī izmeklēšana notiktu no tehniskā viedokļa, un, protams, ir arī tiesības sargojošām iestādēm jāspēlē sava loma. Paldies! Saits Alkadrāvī. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos atvainoties, ka ne, ne bija iespējas uzklausīt ievadu. Katrā ziņa runa ir par tēmu, par jautājumu, kurā mēs esam viensprātis. Mēs atbalstām referenta nostāju, mums ir līdzīgas prioritātes, Un kolēģis Grošs jau vairākas lietas minēja, kas arī mūsu politiskajai grupai ir pieņemams. Svarīgi tomēr ir, lai šī izmeklēšana noritētu labi, lai būtu rezultāti, lai mēs pakāpeniski varētu uh, panākt tādu Eiropas mēroga procedūru. Un īpaši ņemot vērā tiesību sargājušo institūciju uzticamību un tāpat arī datu konfidencialitāti. Mums jāpaliek pie šī, šīs nostājas, jo runa ir par izmeklēšanu kā tādu. Mēs nedrīkstam pieņemt pārāk liels koncesijas iepratim citām dalību valstīm, bet vēl kāda lieta par datu bāzi. Uh, Mēs vēlamies Eiropas mēroga sistēmu, tas ir mūsu mērķis. Un tāpēc mēs varam jūs atbalstīt šajā jautājumā. Jebkurā gadījumā līnija, pie kuras pieturamies, ir viena un tā pati. Paldies, priekšsēdētāji! Man nav daudz sakāmā. Iepriekšējie runātāji jau daudz ko minēja, tikai vēlējos uzsvērt, ka no mūsu skatījuma, no Aldē pozīcijas ir ļoti svarīgi mēs vēlamies redzēt, kā šos negadījumus, kas ir avio jomā, var izmeklēt, lai tiešām būtu rezultāts un lai būtu atrasts arī iemesls tā, ka to var novērst nākamajā reizē, protams, lai novērstu citu nelaimes gadījumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi rīkoties sensitīvi, jūtīgi un raudzīties, lai iesaistītās personas var sniegt liecības eh, un nekļūt tāpat laikā eh, apdraudētām. Tāda situācija ir ļoti svarīga. Ir svarīgi noskaidrot, kas tad ir bijis par iemeslu negadījumam, un pēc tam ir svarīgi raudzīties, vai ir kāda vainojumā persona. Un šīs lietas ir saistītas savā starpā, un mēs nedrīkstam no tām izvairīties. Tāpēc e, referents jau par to runāja e, savā ziņojumā, un mēs to pilnībā arī atbalstām. Kačinkungs jau minēja 22 pantu, kur ir par datu aizsardzību. Nu, tur ir kādas mums citādas domas, bet principā šī pieeja ir līdzīga, un mēs vēlamies, lai turpmāk uh, tik, uh, avio jomā mēs varētu izvairīties no šādiem negadījumiem. Paldies, Maisners kundze. Pirms dodu vārdu komisijai, gribēju pateikt nedaudz vārdu. Man liekas, ka tad, kad mēs sākām runāt par šo jautājumu, bija nopietnas bažas attiecībā uz eh, negadījumu izmeklēšanas iestāžu neatkarības saglabāšanu un par to, kādu lomu šeit spēlētu Eiropas aviācijas drošības aģentūra. Izskatās, ka visi parlamentārieši piekrīt tam, ka ir jāgarantē izmeklētāju neatkarība un Eh, tiek atbalstīta arī doma, ka eh, aviācijas drošības aģentūra nevar būt par izmeklētāju, jo vienlaicīgi šī iestāde nevar būt gan regulējošā, gan izmeklējošā iestāde. Un tie, kam bija bažas sākumā, eh, izskatās, ka šīs te bažas Deveraks kundze ir kliedējusi. Otra lieta, par ko es gribēju runāt, bija jautājums par laika posmu, eh, kas paiet eh, pēc eh, negadījuma, kura laikā tiek informēti radinieki par bojā gājušajiem upuriem. Tātad mēs vēlamies, lai tiktu sagatavots precīzs saraksts nevis kaut kāds ātri uzmest saraksts, kas nav pareizs. Tieši tāpēc mēs gribētu, lai šāds pilns saraksts tika sagatavots 30 minūšu laikā, un priekšlikums uh, uh, priekšlikums sagatavot šādu sarakstu vienas stundas laikā ir ceļš uz elli, jo ir skaidrs, ka šādā momentā pareiza saraksta sastādīšana vienas stundas laikā nav pieņemama. Es gribētu aicināt, ka mums būtu jānodrošina, lai pareizs saraksts tiktu sastādīts, nevis kaut kāds saraksts, eh, kas cilvēkiem nodara papildus ciešanas. Tieši tāpēc gribētu aicināt uzlikt par pienākumu sagatavot šādu sarakstu 24 stundu laikā, nevis vienu minūti pēc negadījuma. Un ja eh, mēs, no otras puses, ja mēs saulēcīgi neinformēsim radiniekus, tad uh, masu mēdīju šo lietu atkal parādīs savā gaismā. Tāpēc es uzskatu, ka divas stundas varbūt būtu pietiekošs laiks, lai sagatavotu precīzu sarakstu un nedotu augsni kaut kādiem papildus nepareiziem apsvērumiem. Un jebkurš laika periods, kas ir īsāks par divām stundām, eh, tad šeit mēs uzreiz jau varam runāt par uh, spēlēšanos ar uguni, jo šī ir ārkārtīgi spiedīga situācija un uz visām iesaistītām pusēm tiek izdarīts spiediens no masu mēdīju puses. Trešā lieta ir saistīta ar tehniskiem jautājumiem. Es novērtēju Spānijas prezidentūras vēlmi panākt, ka visi dokumenti tiek izskatīti pirmajā lasījumā, bet ir brīži ir gadījumi, kad mums viņi ir nedaudz jāaptur, un parlamentam ir kaut, kādas, eh, kaut kāda loma šeit jāspēlē, un ir būtiskas lietas šajā ziņojumā, kur parlamenta viedoklis atšķirās no padomas viedokļa. Man nav nekādu iebildumu, ja referents turpinās strādāt balsoties uz balsojumu rīt un arī plenārsēdē. Ar lai panāktu vienošanos ar padomi, bet es gribētu brīdināt par to, ka vajadzē, nevajadzētu vienmēr censties panākt to, ka tiek visi dokumenti izskatīti pirmajā lasījumā, pat tad, ja ir skaidri redzamas atšķirības, piemēram, par uh, izmeklēšanu. Um, tiesu iestādēs, Un, un šeit es runāju par mūsu atšķirībām ar padomi. Ja mēs runājam par procedurāliem jautājumiem, tad mums labāk būtu sagatavot labu, juridiski pareizu dokumentu, nevis vienkārši pakļauties Spānijas prezidentūras plāniem, pieņemt dokumentus vai izskatīt dokumentus līdz jūnija beigām. Uh, Tieši tāpēc es gribētu aicināt, lai referents rūpīgi pieietu šim dokumentam un neļautu novirzīt no pareizā ceļa. Un lai es gribētu aicināt arī referentu pieturēties pie tā, ko parlaments nolems rīt un arī plenārsēdē. Tagad vārds komisijas pārstāvim Keikara kungam lūdzu. Liels paldies, Simpson kungs! Es gribētu sākt ar apsveikumiem Deverakas kundzei par smagi un lieliski izdarīto darbu. Mēs esam pieraduši pie ļoti labiem ziņojumiem Deverakas kundzes. Šeit es gribētu pierinmēt arī eh, regulu par melno sarakstu, un tas arī bija ārkārtīgi labi sagatavots dokuments. Uh, Jūs esat noteikuši galvenos problēmu jautājumus. Debates rāda, ka jūs patiešām saprotat visas problēmas. Un es arī redzu lielu uh, saskaņu starp parlamenta viedokli un komisijas viedokli. Mēs visi piekrietam, ka mēs vēlamies uzlabot, modernizēt likumdošanu, mēs vēlamies stiprināt tiesisko sistēmu, un mēs gribam Eiropas līmenī noteikt noteikumus, lai drošības jautājums tiktu daudz efektīvāk skatīts un uzraudzīts. Kā jau daudzi teica, mums daudz vairāk būtu jāuzzina par negadījumiem, lai novērstu to iestāšanās iespēju, un tieši tāpēc mēs arī runājam par šo regulu. Komisijas priekšlikums ir Uh, strādāt nevis pie direktīvas, bet pie regulas, kas ir juridiski daudz spēcīgāks instruments. Un tagad īsumā atbildot uz, atbildot uz komentāriem, kas tika izteikti. Tātad pirmkārt par izmeklējošo iestāžu tīklu. Mums ir šāds tīkls, bet, es atvainojos, eh, mums Eiropā ir šādas iestādes, bet komisija nāk klajā ar ideju par tīkla izveidi. Uh, Es šeit piekrītu Devairaks kundzei eh, par to, ka ir formāli jānosaka šāda tīkla izveida, nevis eh, tīklam būtu jādarbojas balstoties uz brīvprātības principiem. Šim tīklam jādod eh, stingri, skaidri noteiktas, noteikti pienākumi un uh, arī tiesības, ir jāveido, jāuzlabo darbības kapacitāte, un tieši tāpēc mēs atbalstam grozījumus, kas runā par tīkla uzdevumiem un arī par to, ka parlaments atbalti, atbalstīs gada darbīgas, darbības programmu. Mēs neatbalstam to, ka e, ir jāizveido atsevišķa aģentūra, jo mēs uzskatām, ka šim tīklam būtu jābūt efektīvam un elastīgam. Mēs atbalstam šim jautājumam uh, piešķirto 0,6 miljonu gadā budžetu. Un kāda veida darbs tad tiktu darīts? Tiktu saņemts no komisijas pilnvarojums uh, sākt darbu pie resursu pārdalīšanas uh, mehānisma, pie rekomendāciju izstrādes un padomu sniegšanas komisijai, un šeit mēs vēlreiz uzsveram to, ka šeit nav runa par jaunu aģentūru, bet par to, ka tiek stiprināta koordinācija starp dalību valstīm, un šis sadarbības tīkls neaizvietos dalību valstu atbildīgās iestādes. Otrs jautājums par ziņojumiem par negadījumiem, un Devērakas kundzei mūsu uzskatā ir pareizā pieeja, jo grozījumi papildina komisijas priekšlikumus. Mēs vēlamies labāk izmantot to informāciju, kas mums ir pieejama par negadījumiem, un tas ļaus mums daudz efektīvāk novērst eh, negadījumu iestāšanos. Mēs uzskatām, ka šī ir ārkārtīgi svarīga pieeja, jo tā ļautu mums virzīties tālāk Un man liekas, ka tas ir jādara šajā regulā, nevis jāpārskata eh, noteikumi par um, ziņojumiem par negadījumiem. Simpson kungs arī labi izskaidroja eh, Eiropas uh, aviācijas drošības aģentūras uh, nozīmi. Jā, mēs arī atbalstam to, ka funkcijas ir jānodala, jo šai aģentūrai nav jāizmeklē negadījumi, tā ir uzraugošā iestāde, bet uh, Noderīgi būtu tas, ka aģentūrai ir pieeja izmeklēšanas datiem, jo ja šī iestāde ir atbildīga par certifikāciju, tad viņai būtu svarīgi gūt piekļuvi informācijai par negadījumiem. Un tas ir skaidri arī jānorāda dokumenta tekstā. Mums ir skaidri jānorāda, kādas ir tiesības un pienākumi šai aģentūrai, jo tad, kad ir negadījums, vairs nav laika kaut kādas legālas skaidrojums, tiesisku skaidrojums veikt, un grozījumi arī panāk, šo, panāk šīta mērķa izpildi. Kas attiecas uz upuriem un upuru sarakstiem, ārkārtīgi svarīgs, delikāts jautājums arī šeit ir tiesiska rakstura jautājumi, kas jāskata. Padomu kopumā atbalsta komisijas priekšlikumu, e, jo mēs norādām, ka šāds saraksts būtu jāsagatavo pēc iespējas ātrāk, vēlākais pēc divām stundām, Un, ja mēs runājam par gala termiņu, mēs atbalstam pēc iespējas īsāku, praktiski īstenojumu gara, gala termiņu. Un varbūt attiecībā uz trešo valstu līdzsabiedrībām un trešo valstu lidostām šo te prasību varbūt būtu grūtāk ieviest. Un es piekrītu arī Simpsona kungam teik, teik, piekrītu Simpsona kunga teiktajam par sarakstu pareizību, un, un iespējams, ka tās divas stundas varētu būt kompromisa risinājums, jo mums ir nepieciešams laiks, lai sniegtu atbilstošu atbalstu gan upuriem, gan viņu ģimenēm. Un nobeigumā par attiecībām starp tiesiskumu un drošības jautājumu izmeklēšanu. Un šis ir viss sarežģītākais, grūtākais priekšlikuma punkts. Jo šeit ir runa par ārkārtīgi sarežģītiem juridiskiem jautājumiem, uz to jau vairāk runātāji norādīja. Mēs uzskatām, ka galvenais negadījumu izmeklēšanas mērķis ir novērst iespējamus negadījumus nākotnē, nevis eh, atklāt, kurš tad ir vainīgs. Un šeit procedūrai jābūt pilnīgi neatkarīgai un objektīvai, bet šeit ir būtiskas grūtības, kas ir saistītas ar atšķirību konstitucionālajā kārtībā dažādās dalībvalstīs. Dažās dalībvalstīs eh, tiesu iestādēm ir tiesības kontrolēt jebkura veida uh, pierādījumus tiesu izmeklēšanas vajadzībām, un tieši tāpēc šai regulai būs ārkārtīgi grūti mainīt konstitucionālos noteikumus, jo tādējādi mēs iejauktos pilnvaru vai varas sadalījumā dalību valstīs ja mēs ņemtu vērā šos te konstitucionālos ierobežojumus, tad mēs varētu dot izmeklētājiem visas iespējas veikt tehnisku izmeklēšanu, ieskaitot tūlītēju pieju visiem materiāliem par to, kas ir noticis, ieskaitot arī dalīšanos ar informāciju. Mēs uzskatām, ka šis būs viss sarežģītākais punkts vienošanās procesā Komisija atbalsta arī to, ka pie e, šī jautājuma būtu jāstrādā pēc iespējas e, ātrāk, jo tas ir svarīgs jautājums. Tas gan varētu būt grūti, jo daudz, darba ir daudz, bet nu redzēsim, kā, kas notiks, kā mēs varēsim virzīties uz priekšu, jo, kā Simpson kungs teica, mēs gribam, lai mums ir labs dokuments. Bet, nu, kopumā jāsaka, ka mēs, e, mums ir kopēja pozīcija pie par daudziem jautājumiem, dažos jautājumos varētu būt grūtības, bet nu strādāsim kopā un ceram, ka beigās mums būs labs dokuments. Ja dokuments tik pieņemts Spānijas prezidentūras laikā, tad vēl jo labāk, jo tas ļaus uzlabot esošo darbības schēmu pēc iespējas ātrāk. Paldies, tagad devēraks kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kuri piedalījās darbā pie šā ziņojuma, kur ir palīdzējuši to uzlabot, un es domāju, ka mums ir gal galā izdevies nonākt pie vienprātības daudzos jautājumos. Es vēlētos atgriezties pie Kacina un Maisners kundzes teikto par uh, informācijas sniegšanu piederīgajiem. Ir iesniegts 56. grozījums, kurā ir runa par personas datu aizsardzības garantijām. Lichtenbergers kundze runāja par to, ka ir jāaizstāv parlamenta nostāja. Es vēlējos vērsties pie jums, priekšsēdētāji kungs. Nē, nu vēlāk, vēlāk, tad es par to runāšu. Tātad Fosters kundze runāja par attiecībām starp drošības izmeklēšanu un uh, Uh, tiesas izmeklēšanu, un šis jautājums ir tas uh, delikātākais šajā ziņojumā. Tieši tādēļ ir arī jāizstrādā stingri nosacījumi par to, ko drīkst, kādu informāciju drīkst nostot tiesību sargājušām iestādēm, kam jāpaliek konfidenciālam. Par to ir runa 40. punktā, bet uh, šis jautājums vēl jāizdiskutē. Tālāk tika runāts arī par uh, sadarbības tīklu, par to runāja arī komisija. Kad es iesniedzu pirmo darba dokumentu, es norādīju, ka tā nav nekāda papildus birokrātiska institūcija, bet gluži vienkārši uh, tas uh, ir veids, kā uh, uh, iestādes, kas ir mazāk kompetence, varētu mācīties no tām iestādēm, kam ir lielāka pieredze. Um, uh, ir uh, tālāk uh, runa. Es atgriežos tagad pie priekšsēdētāja, kurš tagad var manī uzklausīties, tātad par Lichtenbergers kundas ierosinājumu par to, ka jāaizstāv parlamenta viet, viedoklis. Un es gribu teikt, ka ne es, ne ēnu referenti nav gatavi pārdot parlamenta nostāju, lai panāktu par katru cenu vienošanos pirmajā lasījumā. Mēs uzstāsim uz parlamentu viedokļu ievērošanu. Uh, jūs, priekšsēdētāji kungs un Matjo Groša kungs, arī uzsvēr to, ka ir svarīgi tiekt ticamu un precīzu informāciju. Es tam piekrītu, bet es uzskatu, ka arī laika faktors ir svarīgs, kad piederīgie ir uztraukušies par savu tuvinieku likteni, ka, kas varētu būt iesaistīti negandījumā. Mēs uh, uz vietas Zavantemas lidostā iepazināmies ar uh, reālo situāciju un pārliecinājāmies, ka stundas laikā ir iespējams sastādīt precīzu pasažieru sarakstu. Uh, Protams, eh, ka mums varbūt ir grūti izvērtēt, vai nu šeit ir pusstunda, stunda vai vairāk, bet tomēr nedrīkst aizmirst, ka eh, tomēr laika faktors ir svarīgs, bet tai pašā laikā ir jābūt šai informācijai ticamai. Eh, tālāk Groškungs runāja par profilakses svarīgumu. Es tādēļ arī runāju par uh, datu analīzi Eiropas līmenī, kad Rāvīkungs uh, norādīja uz to, ka ir jānodala drošības izmeklēšana un tiesu izmeklēšana. Es pilnīgi atbalstu šādu pieju. Es domāju, ka līdz ar to esmu arī uh, atspoguļojis dažādos uh, runas, kas šeit izskanēja. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Teverakas kundzei. Uh, balsošana ir paredzēta rīt mūsu komitejā un plenārsēdē. Šis jautājums tiks izskatīts vai nu jūlijā vai septembrī. Tas vēl nav īsti zināms. Bet pēc rītdienas balsojuma tad jūs ar ēnu referentiem varat veikt pārunas ar padomi par to, ko jūs uzskatāt par nepieciešamu. Tagad pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Tam būtu jābūt Vlasaka kungam par vieglo kravas automobīļu emisijām, bet viņš pie mums ieradīsies apmēram tikai pēc pusstundas. Un tādēļ mums vajadzētu pāriet pie Alkadrāvī ziņojuma. Un uh, Kūna kungs gan ir vēl līdz tam brīdim jāatrod, ja viņš ir ēnu referents. Es ceru, ka Alkad Rāvī kungs ir gatavs mums, uh, mums informēt par savu ziņojumu. Jā? Labi, tad. Darbi, dalību valstu kontrols mehānismi, kas attiec uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Tas ir viens no jautājumiem, priekšsēdētāja kungs kuru mēs nelabprāt pārnājam, budžets un tam līdzīgi jautājumi, un tomēr tas ir svarīgi. Mums par to ir jārunā, jo tas ietekmē arī mūsu lēmumus. ja likumi tiek pieņemti, arī jādomā par īstenošanu. Tāpēc šis jautājums ir svarīgi. Vēl pavisam īsi par vēsturi. Pirms līgums stājās spēkā Lisabonas līgums, priekšsādātājs lūdz ievērot klusumu zālē. Kolēģi, ja jūs vēlaties runāt privātas sarunas, tad lūdzu dariet to ārpusē. Un atstājiet zāli uz pirkstu galiem pēc iespējas klusāk. Izslēdziet arī savus mobilos tālruņus, lai šeit būtu klusums. Tātad, pavisam īsi par vēsturu. Mēs eh, pārnājam komitoloģijas procedūrā šo jautājumu proti par tur tika ievērot veto tiesības ar īpašiem nosacījumiem. Tas nu, Eiropas parlaments var iesniegt sūdzību, ja Eiropas komisija pārsniedz savas pilnvaras, tālāk ir pārvaldes procedūra attiecībā uz budžeta izpildi, pastāv arī konsultatīvās procedūras citiem gadījumiem pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās ir palikušas tikai divas procedūras un divi jauni jēdzieni. Ir vecā komitoloģijas procedūra, kas ir jāīsteno, un tie kļūst tātad par deliģētajiem aktiem, uh, balstoties uz 290. Uh, līguma pantu. Un uh, Mums šeit ir uh, kontrolas procedūra un veto tiesības parlamentam. Un otrie akti ir uh, īstenošanas akti un tie balstās uz Lisabonas līguma 291. punktu. Parlamenta komitejas sagatavo atzinumus juridisko lietu komitejai šai gadījumā jautājums, kurus aktus uzskatīt par deliģētiem un kurus par izpildu aktiem. Un šis jautājums mums ir jāizlēm reizi un par visām, jo citādi šīs diskusijas turpināsies nebeidzām ilgi. Mm, piemēram, lauksaimniecības komitejas gadījumā šī procedūra būs jauna, bet mūsu komitejai virknē gadījumu uh, mēs jau iepriekš saskārāmies ar tādu uh, situāciju, ka virkne jautājumu netika izskatīti kā kontrols procedūras ietveros, bet tagad uh, šie jautājumi kļūst par uh, deleģētajiem aktiem, un tie mums ir jāizskata. Un tagad es gribētu īsumā pastāstīt par savu ziņojumu saturu. Šeit ir divi galvenie punkti. Pirmkārt, piekļuva informācijai. Pēc manām domām tas ir vissvarīgākais punkts. Komiteja norāda, ka Eiropas, ne, komisija norāda, ka Eiropas parlaments ir jāinformē par lēmumiem, kas ir pieņemti komitejās komitoloģijas procesa ietvaros. Tātad šīs komitejas izstrādā priekšlikumus uh, izpildu aktiem. Savā priekšlikumā es skaidri norādu, ka mums ir nepieciešama visa informācija un tā pašā laikā, ka to saņem dalību valstis. Ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, būtu uh, līdztiesīgi dalību valstīm šajā jomā. Līdz šim komitoloģijas procedūrā tā tas nebija. Mums bija tāda kā novērotāja loma. E, mums ir nepieciešama novērotāja loma šais komitejās, jo dalību valstis e, var pildīt šādu novērotāju lomu. Tas nenozīmē, ka mums vienmēr šīs tiesības būtu jāizmanto, varbūt tas būtu pārspīlēti, bet virknē gadījumu tas būtu liederīgi. Un, ja mēs uzskatīsim, ka tas ir nepieciešams, mēs nosūtīsim savu pārstāvi, kurš klātienē varēs sekot komitejas darbam. Mēs uh, neprasām vairāk pilnvaru, kā tas noteikts Lisabonas līgumā. Mēs tikai vēlamies izmantot savas iespējas, iegūt informāciju, jo šeit runa ir par atklātību. Tāpat tas nozīmētu arī, ka mēs varam labāk izvērtēt, vai attiecīgā komiteja pārsniedz savus pilnvars vai nē, jo tas ir mūsu kompetencē, runājot par komitoloģijas procedūru. Bet šeit rodas grūtības, un par to es runāju sava ziņojuma otrajā mm, sadaļā. Grūtības ir pārējot no vecās procedūras uz jauno procedūru pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Mēs aicinām komisiju uh, izvērtēt pašreizējos normatīvos aktus uh, visos gadījumos, kad ir runa par Uh, komitoloģijas procedūra, kas ir jāpieskaņo jaunajām uh, Lisabonas līguma prasībām. Tā tad ir jāizskata gadījumu pēc gadījuma uh, šī pašreizējā procedūra un jāizvērtē, kā, kādā kategorijā pēc jaunās procedūras tas ir šis gadījums iekļaujams, vai tie būs deļaļģētie vai izpildakti. Pašreizējā komisijas priekšlikumā uh, šī pieeja nav pietiekami tālējoša. Šī ir teikts, ka šī jaunā procedūra, vecā procedūra saglabājās, un jaunās šīs trīs procedūras, ko es iepriekš minēju, tiks aizstāts ar uh, izpildaktiem, par kuriem mums ir maza ietekme. Es domāju, ka šeit uh, nevar tā vienkāršot sadalīt divās kategorijās šos aktus. Mums ir katrs gadījums jāizvērtē atsevišķi. Un kamēr komisija vēl nav sagatavojusi šādu priekšlikumu, es aicinu parlamentu un padomi izmantot veto tiesības attiecībā uz izpildu aktiem. Tas ir tāds kā aicinājums komisijai strādāt pēc iespējas ātrāk un uh, sagatavot uh, konkrētas uh, korekcijas, ņemot vērā uh, situāciju pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Divi kolēģi, Tikā kundze un Alāja Senders kundze, ir iekļā, iesniegušas grozījumus Un e, varbūt e, šeit ir e, pat lieki tādi priekšlikumi. 8. 9. grozījumā tiek prasīts publicēt komiteju pieņemtos lēmumus, kaut gan tas jau ir paredzēts Lisabonas līgumā, tas ir noteikti šajā līgumā. Un e, tie būs, šie lēmumi būs pieejami arī internetā, un līdz ar to mums nebūtu nepieciešams to vēlreiz prasīt. Desmitajā grozījumā ir runa par kaut ko tādu, kas uh, varētu likties interesants citām komitejām, bet tas mūs īsti neskar. Tālāk 12. grozījums tikā kundze vēlas, lai tiktu uh, publicēt pats dalībās delegāciju sastāvs par reģioniem un citādi. Es nedomāju, ka tas būtu nepieciešams. Tas arī būtu saistīts ar papildus izmaksām, jo ir 104, būtu 104 delegāti. Šobrīd ir tikai viens pārstāvs. Es domāju, ka mums to nevajadzētu atbalstīt. 13. grozījums ir atbalstāms, tas saskan ar manu ceturto grozījumu. 18. grozījums. Šajā gadījumā esmu gatavs meklēt kompromisu, sagatavojot mutisku grozījumu. Un Ajālas Senders kundzes grozījumi. Viņi ir iesniegusi 11 grozījumus. Daži no tiem saskan ar trešo grozījumu, 17. arī ir atbalstāms Uh, Stenders kundze aicina parlamentu sekot visam uh, procesam, kā noteikti jautājumi tiek uh, izskatīti. Mēs sagatavojam E, tiek sagatavots e, teksta projekts un pēc tam tas tiek e, pārskatīts, grozīts un būtu, protams, interesanti sekot šā teksta attīstībai un ne tikai iepazīties ar gala rezultātu. Tādēļ šis priekšlikums būtu atbalstāms. Līdz ar to man esmu arī pateicis visu, ko vēlējos, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Tagad Kūna kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies mūsu kolēģim, re referentam, Alkadraji kungam par šo ļoti precīzo darbu, ko viņš ir veicis, jo tas jautājums ir ļoti svarīgs un arī grūts. Un tomēr mums tas ir jāskat un ir nepieciešams, lai mēs Lisabonas līgumu īstenotu attiecīgos darbos un lai mēs arī kā parlamentārieši izmantotu šīs uh, tiesības un tām piešķirt jaunu definīciju. Mums ir jāpastāv šīm tiesībām, uh, un veco komitoloģijas procesūru, neizmantot deleģētiem aktiem, bet un neatstātu eh, šo jautājumu. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tas ir jāņem vērā gan domājot par likumdošanu, gan arī par to, ka mēs aicinātu komisiju, tai rīkoties attiecīgi, bet arī mums īstenošanas akto, izpildu aktos būtu pārāk maz tiesības, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs komisijai šo speciālo komiteju, kas atbild kuros kom, dalībvalsts ar šiem ekspertiem, kuriem ir tiesības un arī komisiju, ka mēs paralēli saņemtu informāciju vienlaicīgi kā to saņem arī komisija, lai mēs varētu arī ietekmēt šos lēmumus. Tāpēc mēs piekrītam, ka ir ļoti nepieciešams, lai mēs kā parlaments uh, saņemtu arī novērotāju tiesības. Dažkārt ir vajadzīgs uh, būt pašiem klāt un ne tikai lasīt protokols priekšsēdētāja kungs pēc sanāksmēm un uh, redzēt, kā tad notiek lēmums arī tautas partijas grupa vēlas zināt, kā tad lēmumi tiek pieņemti, kas tiek noraidīts, kas tiek akceptēts un tam līdzīgi. Kādi ir uh, šie procesi? Un vēl kāds komentārs par šo pārejas periodu. Arī tas ir nepieciešams, lai mums būtu procedūra šim, uh, šim jautājumam lai runa nebūtu tikai par izpildu aktiem, bet lai mums būtu iebildes tiesības arī iepratim noteiktam laika termiņam, un lai tas mums tiktu nodrošināts kā parlamentam, vai divi mēneši, kur varētu pagarināt, ja nepieciešams, par vēl diviem mēnešiem. Tas ir komentārs no manas puses. Sirsnīgs paldies vēlreiz par lielisko darbu, ko ir veicis referents. Thank you, Mr. Kuhn. Mrs. Meissner. Jā. Maisners kundze, paldies priekšsēdētāji, kā jau tik sacīja. Šis darbs tiešām ir lielisks. Komitoloģijas procedūra nav bijis patīkamākais jautājums līdz šim transporta komitejā, un arī šobrīd tas nav iemīļotākais temats, tieši ņemot vērā Lisabonas līgumu. Un tas, protams, ir smalks darbs, un īpaši domājot par parlamenta uh, tiesībām, un domājot par līgumu īstenošanu un deleģētiem aktiem un izpildu aktiem un par to, uh, kā tas būtu īstenojams un nošķiram viens no otra. Mēs šajā gadījumā esam uh, savu nostāju pauduši. Galvenais darbs, uh, lai, eh, noteikti komisijā tiek, tiek risināts ar uh, speciālistu klātbūtni un kas tieši tiek domāts ar šiem ar Lisabonas līguma noteikumiem, kā tas tiek izmantots, lai stiprinātu arī parlamenta tiesības. Es domāju, ka vien daži no šiem grozījumiem pēc mūsu izpratnes sniedz tālākā patiesībā uh, norāda Lisabonas līgums, bet tas, protams, ir tikai interpretācijas jautājums. Jebkurā gadījumā es piekrītu ziņotājiem, referentam, kā viņš to ir ierosinājis, un es ar prieku raugos uz nākotni un arī uz balsojumu attiecīgajā komitejā un um, redzēsim, kāds būs rezultāts. Sirsnīgi paldies! To... Paldies, ka mēs jau esam izsmēluši runātāju sarakstu, bet tagad Lichtenbergers kundze ļoti sākus interesēties par komitoloģiju. Es esmu tiesību komitejā tieši ar šo jautājumu saskārusies, tāpēc īpaši pievēršu šim jautājumam un to rūpīgi pētu. Paldies par grozījumiem, tie ir ļoti precīzi, skaidri, tie ir īstenojami, un es tos labprāt pārstāvēšu arī juridiskajā komitejā. Tas ir ļoti, tā ir pozitīva attīstība, ko varam novērot. Mums nevajadzētu to novērtēt par zemu mūsu komitejai, proti, ka pēdējā laikā komitoloģijas procedūras bija iespējams uh, mazināt, piemēram, domājot par uh, šķidrumu ienešanu lidmašīnās. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi, un tāpēc, manuprāt, tas ir labi, ja mēs tagad neskatīsimies uz šiem jautājumiem, tad šīs tiesības, kas tiek paredzētas Lisabonas līgumā, mums uh, nekad netiks īstenots un aktivizēts. Šīs tiesības Uh, nedrīkst nonivilēt. Ir pastāv noteikti cīņa, un mums kā parlamentam ir sava loma, kura ir jāīsteno aizstāvot Lisabonas līgumu, jo daudzas valdības jau ir mazinājušas šī līguma nozīmi, kā mēs to zinām. Proti šis ir ļoti svarīgs jautājums nākotnes attīstībai un tieši tādās uh, lietās kā tehniskās normas, normatīvi, piemēram, domājot par uh, šķidrumu ienešanu lidmašīnās un tam līdzīgiem jautājumiem, un kur tiek mēģināts panākt lēmumus, kas parlamentam nav pieņemami. Tāpēc svarīgi ir aizsargāt šīs tiesības tieši tajos jautājumos, kuras mums nodrošina Lisabonas līgums. Un es piekrītu Elkadrauju kungam. Un arī attiecībā uz novērotāju status, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir būtisks jautājums, jo tikai tad, ja mēs būsim klātesoši, mēs varēsim simbolizēt arī to un liecināt par to, ka ir sava attīstība arī parlamentā un ka mēs arī to varam ietekmēt un varēsim ietekmēt. Protams, tas ir mūsu pašu reglaments, lai šādos jautājumos mēs varētu regulāri arī šķīs komitejas ietvaros saņemt tīpaši attiecībā uz šādiem jūtīgiem jautājumiem, vai nu no kādiem deleģētiem kolēģiem, vai attiecībā uz deleģētiem aktiem, un kas ar tiem notiek. Tas ir jautājums, par kuru mums būtu jādomā nākotnē vēl vairāk, jo mēs esam uh, mūsu vēlēšanu iecirkņos atbildīgi par šo jautājumu īstenošanu, lai vēlētāji mums neteiktu, jā, tiek pieņemta kāda būtiska lēmuma, bet nekas svarīgs no tā neiznāk. Tas mums ir jāpaturprātā. Paldies! Thank you very much! Paldies! Said, vai jūs vēlaties vēl ko teikt noslēgumā? Jums uh, nav obligāti tā jādara, bet lūdzu, ja vēlaties. Uh, paldies, kolēģi, uh, par jūsu atbalstu, par jūsu ieguldījumu. Es tikai gribēju uzsvērt, cik svarīgs šis jautājums ir. Uh, mēs negribam uh, dažkārt runāt par tādiem sīkumainiem procedūras jautājumiem, bet tie kļūst arvien svarīgāki. Un mums tiešām ir jānoliek lietas īstajās vietās. Mēs nevaram noskatīties, kā viss notiek, bet mums ir maksimāli jāizmanto savas tiesības. Uh, Eh, tas eh, arī visu vēlreiz liels paldies, un es tiešām ceru uz eh, juridiskās komitejas atbalstu sarunās ar komisiju un padomi. Paldies! Vai varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta? bet pirms tam es vēlētos sveikt vācu kolēģis ar uzvaru Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas, eh, ko mēs piedzīvojām eh, sestdien un arī eh, uzteikt bēģus par izcilo sniegumu un apvienoto karalisti, kur ieņēma godpilno pēdējo vietu. Bet Acīm redzot, mūs nevar no šīs uh, konkursa izslēgt, jo mēs tur esam ieguldījuši ievērojams līdzekļus. Nākošais uh, darba kārtības punkts ir uh, Vlasek kungas ziņojums un Zīles kungs, jūs uh, esat uzņēmies uh, šo lomu aizstāt Vlasek kungu šajā ziņojumā Eh, gadījumā. Jā, vēl komisā, komentārs no Groškunga par balsojumu Eirovīzijas dziesmu konkursā. Es, protams, arī vēlos apsveikt Lēnu ar panākumiem, bet domājot par panākumiem, tagad tā nopietni, ņemot vērā visu, kas ir veikts pie šī ziņojumā, tas tiešām ir ļoti grūti šobrīd diskutēt par šo uh, ziņojumu, arī par grozījumiem un kompromisiem. Mēs saņēmām balsojumu sārakstu. Uh, otro un trešo, tagad pusčetros, kur bija minēts, ka tas nav galīgais saraksts, vēl kāds saraksts sekos, tāpēc es iesaku komitejai šo diskusiju pārlikt uz nākamo sanāksmi un arī, ja mēs šeit mēģinam rast kādu kopīgu risinājumu, ka vismaz ie, dienu iepriekš uh, tiek paziņots, uh, paziņota nostāja, lai mēs tad varētu turpināt diskusēt, diskutēt par konkrēto nostāju. Jā, piekrītu Maķu teiktam, vai kāds vēl kaut ko vēlas piebilst, pirms es dodu vārdu Robertam Zīlem. Getting, Matthew, is... Es uh, tādu informāciju man saka, Matju, ka referents ir informēts, bet viņš nevēlas atlikt šo jautājumu. Ir, uh, šeit ir runa par kompromisa grozījumu izdalīšanu deputātiem. Šeit ir tāds uh, Mm, kā burtais loks. Ja referents vēlas atlikt šo jautājumu, tad mēs neiebilstam, bet es, man tā šķiet, ka viņš diez kā nevēlas atlikt šā jautājuma izskatīšanu, bet katrā gadījumā tas atkarīgs no jums, kā jūs vēlaties rīkoties. Es, ko domā ēnu referenti, Mačjo lūdzu. Prieksēdētāja kungs ņemot vērā un respektēt kolēģu darbu un laiku, bet ja es saņemu meilu pēc četriem, kur ir e, minēti kompromisa grozījumi, kas tiks arī izmantoti diskusijās, tad es nezinu, par ko tad mēs varam šeit šodien diskutēt. Aču, tagad es došu vārdu vēl citiem ēnu referentiem Rīke kundzei, Vajon kundzei, Sterksa kungam, Krāmer kungam. Vils kundzei no, no goja. Tā tad vārds visiem ēnu referentiem. Tā tad, ko jūs vēlties darīt, lūdzu, Domini? Man, es neko negribu teikt pretēji savam koordinātoram. Jā, taisnība gan sociāldemokrāti lūdzu. Tāņa. We just Well, Brian, I, I'm, I'm open for everything. Es uh, esmu gatavs uzklausīt ierosinājums, bet ja mums izdodas panākt kompromis, tad mēs varam arī balsot, bet acīm redzot nav īsti skaidrības vēl šeit ar ēnu referentiem, un referents nav ieradies. Līdz ar to ir ļoti grūti pieņemt lēmumu. Labi. Man arī pārsteidz tas, ka referents nav ieradies, ir grūti diskutēt bez viņa klātbūtnes, bet es saprotu, ka šeit ir kādi kompromisi panākti. Man vispār pārsteidz šī diskusija. Es nezinu, vai mums atlikt vai ne. Acīm redzot, tas ir saistīts ar vēlēšanām Čehijas republikā, bet vēlēšanas jau notiek vienmēr kaut kur. Mums ir 27 dalību valsts labi. Uh, yeah. Jā, priekšsēdētāji, ja kādam ir problēmas šobrīd noturēt diskusiju un piedalīties tajā, un rītā nevarēs tajā balsot, tad jā, protams, mēs varam noturēt diskusiju tagad un varam balsot rīt. Manuprāt, informācijas pietiek. Es zinu apmēram, kāds izskatītos kompromisa variants, un es mūsu politiskās grupas vārdā varu pārstāvēt mūsu viedokli. Ja Maķie savā politiskajā grupā ir kādas problēmas, tad, protams, mēs nevaram viņu palikt zem spiediena. Es īsti, es pastāvu par to, ka būtu jānotur diskusijas un arī balsošana. Es vēlos atbalstīt Maķie Grošu priekšlikumu. Mēs nevaram runāt par kompromisiem, kurus nezinām. Es nezinu, kas tas par ēpastu. E 15 pāri 4. Es nebiju birojā, es šeit biju, tā tad nebija iespējams saņemt šo ēpastu, un tā tas nevar notikt. Tāpēc es esmu par to, lai diskusijas un balsojums tiktu atcelti. Vēls kundze un pēc tam vārds uh, zīlēm. Ir pavisam divas dīvainas lietas. Balsojums saraksts, kur balsojums notiktu uh, pa blokiem un nevis par pāntiem, bet kopumā par visiem grozījumiem, kurus iesniegus viena persona. Uh, Manuprāt, tā ir ļoti dīvaina procedūra, jo tā mēs nevaram runāt par lietu un par kompromisiem. Un vēl kāds kompromiss, par kuriem esmu dzirdējis tikai kā baumu līmenī, arī par tiem nevaram nopietni runāt, jo tad mēs runāsim tikai par to, ko esam dzirdējuši kā baumas. Tāpēc esmu par to, lai mēs šobrīd šīs diskusijas nenoturētu. Yeah, Robert, jums vārds. Jā, no, vispirms no procedūras viedokļa. Es neesmu informēts varbūt par visām detaļām. Lāsek kungs man Strasbūrā lūdzu jau jo viņš nevar ierasties uh, uh, re, vēlēšanu dēļ, tad viņu aizstāt, bet uh, cik esmu informēts no grupas līdzstrādnieku viedokļa, uh, tad uh, par šo kompromisu mūsu grupa arī divus nevarētu atbalstīt, bet tas tomēr neliecina par to, ka mums būtu jāatliek šis uh, jautājums. Un uh, tas būtu ļoti laipni no citu grupu puses, ja tās tomēr noturētu šo diskusiju. Paldies, saka priekšsēdētājs. Laikam viss ir atkarīgs tagad no priekšsēdētāja lēmumu šajā jautājumā. Esmu uzklausījis visus viedokļus. Šis jautājums ir svarīgs, un dažas grupas uzskata, ka tām nav bijis iespēja izdiskutēt šos kompromisu priekšlikums un nevarēs par tiem balsot rītā. Un, protams, referents nav varējis ierasties. Mēs saprotam, ka ir vēlēšanas viņu valstī un tādu gadījumu var būt un tādēļ es ierosinu atlikt uh, diskusiju un balsojumu par šo ziņojumu līdz nākošai mūsu komitejas sanāksmei. Un mums ir jā, jā mēģina rast vieta šim jautājumam uh, darba kārtībā. Es uh, ļoti žēl, Robert, ka jums nebija iespējas uh, prezentēt šo ziņojumu, bet ja uh, tautas partijas uh, grupa saka nē un uh, sociālistu un demokrātu grupa saka arī varbūt nē, tad varbūt mums tomēr atlikt vajadzētu šo jautājumu. Jā, tāds vēl vispārīgāks jautājums. Eh, varbūt Matju teica, ka tas ir pareizi. Ir grūti strādāt pie kompromisiem, ja jūs saņemat tikai dažas stundas pirms balsojuma. Ir jāpastrādā vēl pie šiem kompromisiem. Varbūt varētu izstrādāt tādus norādījumus referentiem par laika grafiku. Es zinu, ka nevar būt tāda universāla noteikuma. Daži jautājumi jāatrisina pēdējā brīdī, to var saprast. Bet. Uh, šādos uh, gadījumos mēs uh, nevaram balsot bez referenta klātbūtnes un iesaistīšanās, ja nu vienīgi viss ir uh, jau izlēmts un ir skaidrs, bet šādā situācijā kā šodien mēs tā nevaram. Priekšsēdētājs, tā kā šis jautājums ir tehnisks un mums ir nepieciešams referents, jo ir daudz kompromisa grozījumu, mums ir nepieciešama uh, referentu pieredze. Un tieši tāpēc es arī ierosināju atlikt šo jautājumu. Protams, nav godīgi pret Obertu, jo viņš darīja visu, kas ir viņa spēkos. Viņš pie šie jautājumi nav strādājis, bet ja kāds jautājums tiek uzdots, uh, tāds specifisks viņš varbūt nevarēs atbildēt. Un tas, protams, nav godīgi pret viņu. Un tādēļ es ierosinu atlikt šo jautājumu līdz nākoš, tātad līdz nākošā mēneša sanāksmei un tad censties progress un iekļaut to darba kārtībā. Un tā nu tas šoreiz ir noticis apstākļu sakritības dēļ. Uh, tagad nākošais darba kārtības punkts uh, ar nelielu, nedaudz aizsteidzoties priekšā mūsu grafikam. Uh, pirmā dzelzceļa nozars tiesību aktu kopuma īstenošana. Can I first of all thank my coordinator? Es vispirms vēlētos pateikties uh, savam koordinatoram. Tātad uh, viņš man uzdeva jautājumu par rezolūciju ar mutisko jautājumu. Un, protams, grupas ir iesniegušas milzam daudz grozījumu manam priekšlikumam, un šis rezolūcijas priekšlikums, kas ir jūsu priekšā, uh, Uh, atspoguļo manus centienus panākt uh, tādu līdzsvaru starp tiem jautājumiem, par ko šeit ir uh, uh, runa, un arī jautājumu par to, ka dalībvalsts nevienmēr visu ievēro un kāda ir komisijas loma šajā jautājumā. Es uh, pilnīgi uh, saprotu to, ka daļa grozījumu uh, runā par to, kas ir nepieciešams dzelzceļiem, un es uh, saprotu to, ka ir jādomā par dzelzceļa interesēm, bet man ir tāds jautājums, vai tas, kas attiecas uz dzelzceļiem, ir tiešām iekļaujams šajā rezolūcijā, kur ir runa par noteiktu tiesību aktu īstenošanu Un uh, es, protams, saprotu savus austrumu Eiropas kolēģus, esmu gatavs atbalstīt papildus investīcijas jūsu dzelzceļos, es jūs pilnībā atbalstu, piedalīšos demonstrācijās un citos pasākumos. Bet šis ziņojums nav par šiem jautājumiem, jo mana kompetence bija pirmai, pirmā dzelzceļa nozars tiesību aktu kopumu īstenošana. Un es tikai gribēju kolēģiem to visu atgādināt, pirms mēs sākam diskusijas. Manā rezolūcijas projektā. Tātad mēs, es savā rezolūcijā runāju par to, ka pēdējo piecu gadu laikā nav efektīvi ieviesta šī te, šis te dokumentu kopums Eh, gan komisija tam nav sekojusi, gan arī dalībvalstis nav, nav darījušas. Eh, es arī runāju par to, ka infrastruktūras pārvaldnieki nav neatkar, eh, neatkarīgi, ka netiek uzraudzītas konkurences problēmas un ka ir neapmirnošas apmaksas ieka, iekasēšanas sistēma par dzelzceļa izmantošanu. Tieši tāpēc ir nepieciešams pārskatīt šo jautājumu un skatīt kā prioritāti šajā gadā, un arī kā prioritārs jāskata tās problēmas, kuras es nosaucu, un lai, šī, lai šis dokumentu kopums tiktu pilnībā ieviests, eh, tātad šis jautājums ir jāpadala par būtiski svarīgu šajā jomā. Tika iesniegti 47 grozījumi, galvenokārt par uh, dzelzceļa infrastruktūras eh, finansiālo struktūru, kurai būtu jābūt stabilai. Daži grozījumi ir iekļauti, lai gan manā ieskatā eh, tie nedaudz pavājina rezolūciju, jo tiek izslēgtas atsauces uz prasības nepildošām dalību valstīm. Uh, daži grozījumi lūdz pilnībā liberalizēt dzelzceļa tirgu, ieskaitot pasažieru transportu, ja ne šodien, tad rīt. Ir arī grozījumi par infrastruktūras pārvaldītāju neatkarību, un vairāki parlamentārieši lūdz uh, informāciju no komisijas un dalību valstīm par dažu noteikumu juridisko infrastruktūru. Ir arī grozījumi par apmaksu, ir arī eh, grozījumi, kas kritizē resursu nepietiekamību, un arī ir grozījumi, kas kritiski izvērtē prasību neieviešanu un informācijas sistēmu nepielāgošanu. Tātad, tad, kad mēs uzsākām šo procesu, neviena no dalību valstīm viena no, es atvainojos, viena no dalību valstīm tika atzīta par izslēdzamu no to 22 valstu saraksta, ar kuru mēs sākām strādāt, tā ir Bulgārija. Es kā komitejas priekšsēdētājs, kam ir uzticēts uzdevums, es mēģināšu panākt vienošanos grupu starpā par šo rezolūciju, un es saprotu, ka kādai grupai nepatiks vienas lietas un citai grupai citas lietas. Bet es mēģināšu panākt to, ka kopumā mūsu pozīcija tiek noteikta un ka mēs strādājam pie tāda fundamentāli svarīga punkta, tātad, ka pirmo dzelzceļa dokumentu kopumu 22 dalībvalstis nav ieviesušas, un ja mēs mēģināsim turpināt liberalizāciju, un ja mēs mēģināsim izveidot Eiropas dzelzceļa sistēmu, kas būtu konkurētspējīga, tad mums, kā pirmais punkts, kā pirmais punkts darba kārtībā, ir šī te pirmā dokumentu kopuma ieviešana. Jā, protams, ka mēs visi vēlamies kaut kādas konkrētas lietas savās valstīs izdarīt, bet mums ir skaidri jāpasaka gan komisijai, gan dalību valstīm, ka mūs kā parlamentu neapmierina tas, ka pirmais dokumentu kopums nav ieviests un ka komisija neko nav darījusi, ja šo te problēmu risinātu. Es saprotu un ņemu vērā to, ka dzelzceļiem ir nepieciešams investīcijas, lai varētu virzīties tālāk un lai varētu ieviest šo dokumentu kopumu. Es šo te komentāru iekļauju rezolūcijā, jo tas būtu godīgi, jo ja mēs dzelzceļiem kaut ko lūdzam darīt, tad ir nepieciešamas investīcijas. Bet, kolēģi, es negribu, ka dzelzceļu jautājums, vai ka dzelzceļi atkal nāk klajā ar deviņām, eh, deviņiem skaidrojumiem, kāpēc viņi kaut ko nevar izdarīt, un es negribu dot viņiem iemeslu teikt, ka ir kaut kāds attaisnojums, kāpēc viņi nedara to, kas ir jādara, un es gribu, lai dalību valstis piekrīt parlamentam, komisija piekrīt parlamentam, ka Šīs lietas jau bija, bija jādara pirms vairākiem gadiem. Tātad es saku paldies visiem, kas iesniedz grozījumus, es to novērtēju, bet es vēlos pieturēties pie dokumentā noteiktajiem parametriem un prasībām. Un rezolūcijā es gribu skaidri norādīt, kāda ir parlamenta pozīcija un skaidri pateikt, ka mēs vēlamies, lai pirmais dokumentu kopums tiktu ieviests un mēs vēlamies nodrošināt to, ka tiek panākts tas, ka šis kopums tiek ieviests. Tagad Roškungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau stundām esam diskutējuši un varētu turpināt šīs diskusijas, jo runa ir par to, ka jāizteno tas, kas jau gadiem atpakaļ ir nolemts. Es arī domāju, ka tautas partijas politiskās grupas vārdā uh, Mums ir jāpanāk vienotība, un mēs panāksim šo vienotību svarīgākajos jautājumos, kas attiec uz atsevišķiem grozījumiem. Mēs, protams, sakosim tam, ka, ko jūs sakāt, Marinesko kungs proti nevēlējās nosaukt konkrētas valsts, mēs uzskatām, ka, ja kāda valsts nevar īstenot šos noteikumus, tad arī to ir jāatstāj šajā sarakstā un jāmin. Ir, protams, valstis, kas šo nošķiršanu starp dažādiem struktūrām, eh, arī uz tā, to raugās dažādi. Un proti, eh, arī komisija ir atbalstījusi šo lietu, bet mēs nedrīkstam pieļaut, un arī mēs tautas, tautas partijas grupā nedr, uzskatām, ka nedrīkst pieļaut tādu definējumu, kas ļautu kādai valstī šo nošķiršanu starp eh, dažādiem operatoriem pieļaut, un tāpēc mēs atbalstītu jūsu priekšlikumu. Mēs priecātos, ja priekšlikumi netiktu atsaukti, bet proti attiecībā tātad uz operatoru un infrastruktūras pārvaldītāju. Šie jautājumi būtu jānošķir viens no otra. Mēs esam par to, lai tirgus tiktu atvērts, Un mēs nevaram atbalstīt to, ja kāds saka, vajadzētu vismaz paraudzīties, kas notiks ar pirmo dokumentu kopumu, pirms sākam strādāt pie otrā. Nevar būt tā, ka mēs kādas lietas atstājam novārtā, tās netiek īstenots, un pēc tam uzklausām argumentus, ka mēs nevaram turpināt darbu. Mēs esam pār tirgus atvēršanu, mums nav problēma ar to, un to vēlos uzsvērt. Uh, Mums ir eh, jāvērš uzmanības to, ka patērētājiem ir jābūt ieguvējiem un proti pakalpojumiem noteiktās jomās ir jābūt korektiem un tas ir jānodrošina. Un ne tikai par to ir runa. Tas viss nav pretrunā šai, šim jautājumam par tirgus atvēršanu. Galvenais, lai tirgus atvērtība būtu eh, liederīga patērētājiem un arī ekonomiski to varētu aizstāvēt un tā jau ir kāda sena diskusija, ko mēs arī nevaram akceptēt, proti, ja dažas valstis ir pret tirgus atvēršanu, bet vēlās, lai viņu uzņēmumi varētu darboties ārzemēs. Tas ir princips, kas ir pret eh, būtiskiem eh, svarīgiem aspektiem, un proti 2009. gada decembrī RETP monopola uzņēmums svinēja tam bija 30 gadi, atvaino Dominiku par šo komentāru, bet šī organizācija pastāvēs kādām savām tiesībām Romā, un tāpēc es priecājos, ka man bija iespēja izlasīt šo ziņojumu, un mēs varējām arī to pārunāt, un tas ir ļoti labs process un veids, kā mēs to risinām, un mēs atbalstītu šo kompromisu, ja šis re, eh, savstarpējības princips tiktu ievērots un tiktu domāts par tirgus atvērtību, jo nevar mēs palīdzēt tiem, kuri nav gatavi atvērt tirgu un atbalstīt šo procesu. Iepratīm tām valstīm, kuras īsteno šos noteikumus. Šis ir jautājums, kurš jau ir nedaudz tā kā noskaidrojies arī mūsu grupā, bet kopumā, salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, bet kopumā mēs uh, turpināsim atbalstīt referenta nostāju. Paldies! Alkadrai kungs no sociālistiem un demokrātiem, tad Starksta kungs, nu viņam tāda Beļģijas skatījums. Mēs neesam 100% vienisprātis. Bet, nu, joks pie malas, es principā piekrītu jūsu pieejai. Arī es domāju, ka vajadzētu koncentrēties uz šo uh, jautājumu par pirmo tiesību aktu dokumentu, bet par šo jautājumu varētu uzrakstīt grāmatas, ja vien papētīt rūpīgāk visas mūsu nostājas. Bet svarīgi ir uh, sniegt skaidru nostāju, nākt ar skaidru signālu attiecībā uz šo uh, prasību infrastruktūra menedžeru neatkarība. Te nu mums būtu skaidrāk jāparāda, ka ir jābūt neatkarīgai institūcijai, tāpēc mana politiskā grupa vēlētos, lai šis jautājums tiktu mazliet mazināts. Viens no pasākumiem, kas saistīts ar doku, tiesību aktu kopumu īstenošanu un arī ar nodokļiem un proti attiecīgo finansējumu nodrošināšanu, lai veicinātu dzelzceļa sistēmas. Dzelzceļa sistēmas liberalizācija kopumā, jūs zināt, ka mana politiskā grupa šajā jautājumā nav īsti uh, atbalstoša Mēs saskatām arī priekšrocības liberalizācijā, bet tomēr uzskatām, ka tai būtu jāiet saskaņā ar citiem jautājumiem, piemēram, eh, savietojamība, pakalpojumu sniegšanas laba kvalitāte, tāpat arī labs finansējums dzelzceļa jomai. Mēs nevaram to neievērot, jo liberalizācija nebūs eh, līdzeklis visam. Mēs esam par to, lai preču tirgus tiktu atvērts, bet ir jāpanāk arī eh, dalībnieku iesaistīto pušu palielināšana šajā jomā. Tā ir diskusijas būtīga daļa, bet nu runa par pasažieru transportu. Un Mēs runājam arī par starptautisko dzelzceļu sistēmu. Jautājums ir par to, kā mēs turpināsim šo lietu. Es varu pievienoties Groškunga sacītajam jautājumā par dažādību, diversitāti. Es arī piekrītu, ka valstis, kurām ir uzņēmumi, un kuras vēlās uh, paplašināt savu tirgu trešajās valstīs, vispirms vajadzētu savus tirgus atvērt, savu tirgu atvērt pirms nonāk šajās trešajās valstīs. Tas taču ir loģiski, jo nevar jau eh, visur iegūt tikai sev labumu. Tāpēc es pilnībā atbalstu šo viedokli. Bet īsi apkopojot, man no mūsu puses atbalsts. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Tagad Starksa kungam no Aldas vārds lūdzu. Paldies, priekšsādētāji, arī es atbalstu jūsu pieeju. Arī mums ir nepieciešama teksta versija, kurā ir runa par īstenošanu, par šo tiesību aktu kopumu īstenošanu. Runa nav par eh, finansējumu, nav runa tikai par Eiropas transporta tīkliem un pakalpojumiem. Tur būtu kādi citi grozījumi un priekšlikumi, bet šeit ir runa par pirmo tiesību aktu kopuma īstenošanu. Jau ir vairāki gadi, desmit gadi pagājuši, un mēs zinām, ka vairākās valstīs e, šie tiesību akti nav īstenoti, vai tikai nelielā apmērā ir īstenoti. Ir skaidrs, kā tam būtu jānotiek, bet mēs zinām, ka viens saka A, viens saka B, un trešais saka C. Varbūt, ka vajadzētu uz komisiju izdarīt lielāku spiedienu. Tas nozīmē, kā jau es teicu, mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz komisiju, lai tiešām tiktu kontrolēts valstis un uh, valsts izpildīt to, ko ir apņēmušās izdarīt. Vispārēji minētie jautājumi ir svarīgi, savietojamība un citas lietas. Bet, ja, ja mēs līdz kādam noteikam laika brīdim palielinām birokrātiskos bi birokrātiju. Un ja mēs sakām, ka vajag vienu regulēšanas iestādi valstī, tad tas nozīmē, ka virkne tiesību aktu ir jāievēro valstī. Un ja valsts neatver savu tirgu, tad nav nekāda jēga, jo mērķis jau ir atvērt tirgu, lai arī citās valstīs šī konkrētā valsts var piedāvāt savus pakalpojumus. Jā, protams, ir saprotams iemes, eh, iebildes, ka tas nenotiks līdzsveroti. Eh, de jure vai de facto, protams, eh, uzņēmumi to dara. Un tas rada situāciju, ka dzelzceļa tirgus Eiropas Savienībā nefunkcionē pietiekam labi. Un šajā ziņā mums kaut kas ir jāmaina, un mums ir jāspēr noteikti soļi. Es principā atbalstu uh, Eh, šī priekšlikuma galveno līniju, bet pilnīgs tirgus, pilnīgi tirgus atvēršana būtu kaut kur jāpiemina. Vienalga kur, tikai tādā veidā mēs varēsim panākt kādu kompromisu. Mēs esam, esam apmainījušies e-pasta vēstulēm, neesmu gan saņēmis atbildi, bet pirms balsošanas rīt es labprāt vēlētos zināt, vai mans priešlikums uh, kas ir 48. E, grozījumā, kur ir runa par tirgus neatvēršanu. Ja tas rada tikai liekus dokumentācijas un papīrus, es vēlētos saņemt atbildi līdz uh, balsojumam rītdien. Paldies, Kremer kungam vārds. Jā, paldies. Man šķiet, tu esi pārāk stingrs, Rajan. Protams, ka skolotājiem ir jābūt stingram, bet tas, ka tu šobrīd koncentrējies tikai uz šo pirmo tiesību aktu kopumu, tā ir kritika arī komisijai. Likumi ir stājušies spēkā, jo pirms desmit gadiem komisija ir gaidījusi līdz šim brīdim, kas tad tiks darīts. Lai arī mēs zinām, ka, protams, ir dažādi pārkāpumi un neīstenošanas jau gadiem ilgi, un šis ir būtisks aspekts - kritika komisijai, proti arī eh, negodīga konkurence. Un mēs nedrīkstam aizvērt savas acis šī jautājuma priekšā un neredzēt, kas notiek citos sektoros, ja arī komisijai ir uzdevums nodrošināt godīgu uh, konkurenci. Ja mums ir šāds eh, negodīgs ietvers, tad mums būs šis sadalījums un visi būs apmierināti un dzelzceļš, dzelzceļam nebūs iespējas, jo uh, cenas ir pārāk augstas, ja izmantotas tiek dzelzceļš. Un ja aviolīnija saņem lielāks atbalsts, tad dzelzceļa sistēma nevarēs vienkārši pastāvēt. Tāpēc 28 grozījums norāda tikai uz to, ka komisijai ir vairāk jārīkojas. Es negribu vairāk diskutēt par negodīgu konkurenci, bet tas ir jāmin, jo citādi mēs būsim tikpat akli, kā komisija ir bijusi jau gadiem ilgi. Konkurētspēja ir ļoti svarīga, un tas ir arī jāmin šajā ietver dokumentā. Atšķirīgas prakses, ko Matjo minēja, pastāv. Pat ja ne visas valstis esam minējuši, uh, mēs, protams, varam strīdēties par atšķirībām. Ir atšķirības Vācijā, ir atšķirīga situācija Francijā. Es savu laiku informēju par situāciju Vācijā. Un proti uh, bija liela panākuma arī dzelzceļa jomā, arī tā apvienotajā karalistē. 60% pieauga pārvadājumu dzelzceļām, citās valstīs uh, par 20%, tā tad ir pieaudzis. Un tāpat arī Francijā, bet Francijā par, samazinājās par 28%, tas nozīmē preču pārdājums pa dzelzceļu. E, nu, tad šis, šie preču pārdājumi notiek pa transportu, vienkārši e, autoceļiem. Un šis ir jautājums, un tā ir patiesība, kurai mums jāskatās acīs. Un tā, tas ir jāmaina, un šī eh, savstarpējība ir ļoti svarīgs kritērijs. To mēs esam allaži minējuši. Ja mēs eh, necīnīsimies par šo lietu, tad mēs varam vienkārši aizmirst visu konkurenci. Kāpēc? Ja kāds uzņēmums eh, saņem tiešu uzdevumu nodrošināt cenu, kas nevar tikt salīdzināta, tad uzņēmums teorētiski mājās var saņemt pasūtījumu ar plus 20-30%, un viņš var tirgū nodrošināt zemāko piedāvājumu. Tas nozīmē, ka šis, šī trūkstošā savstarpējība kaitē un tāpēc mēs esam par to, lai eh, dzelzceļa tīkls tiktu nošķirts un pēc iespējas eh, ņemot vērā šo trūkstošo savstarpējību, problēma pastāv. Tāpēc ir šis jautājums jāņem vērā un jāpiemin tas arī, eh, citādi mēs šo lietu varam aizmirst. Kāpēc mēs esam par to, lai tīkli tiktu atvērti visiem? Vāci, piemērs no Vācijas. Vāci, Deutsche Bahn uzņēmums pirms desmit gadiem eh, vēlējās slēgt Diseldorfs Methāns dzelzceļa līniju, jo esot ļoti maz braucēju dienā, 500 cilvēku, bet šīs posms tika pārņemts, tika nodrošināts konkurss, tika pārvietotas dzelzceļa stacijas, bet tika mainīta arī dzelzceļa saraksti, un desmit gadu laikā e, pasažieru skaits pieauga līdz 20 tūkstošiem. Ja nebūtu šīs konkurences, ja e, būtu monopols, kas būtu privāts vienalga vai uh, Eh, privāts vai valsts monopols, bet ja šī, šis posms tiktu slēgts, tad uh, visi pārvadājumi notiktu pa ceļiem. Un tas ir tas, nu, no kā mums būtu jāizvairās. Mums jānodrošina impuls panākt labāko. Protams, mēs vienmēr varam diskutēt par to, vai slēgt kādu posmu, bet kāds cits uzņēmums var pārņemt šo jautājumu. Ja kāds būs gudrāks, tad eh, dzelzceļa līnija tikai iegūs. Un vēl kāda lieta, kur vēlos minēt. Mūsu grozījums, 28. grozījums, kuru, diemžēl, eh, referents negrib pieņemt un iekļaut, ietver noteikumi. Tātad vēlreiz par 28. grozījumu. Eiropā mums ir 30 miljārdi, 30 miljārdi eiro, kurus saņem aviolīnijas. 30 miljārdi katru gadu. Un tas būtu jāizlīdzina arī salīdzināmā ar uh, dzelzceļlīnijām. Tāpat mums ir uh, Eh, noteikti maksājumi eh, dzelzceļa transportam Slovākijā, Vācijā. Un kāpēc esmu par 28. grozījumu? Tas ir tāpēc, ja 25. grozījums tiks pieņemts, tad daudz kas vienkārši atkrīt. Bet viena lieta nav pieņemama. Mēs prasām godīgumu, transparenci un efektīvu sistēmu. Kāpēc šie trīs vārdi? Vācijā ir tāda situācija, ka mums ir e, Berlīnē noteikti e, tarifi, bet tie divreiz lielāki kā Hamburgā, un tie, savukārt Hamburgā divreiz lielākā mainas apvidū. Un neviens nevar paskaidrot, kāpēc šāda situācija. Tāpēc mums ir uh, jābūt jāpanāk godīgums un transparents. Mēs nevaram pieļaut, ka uh, Deutsche Bahn e, izmanto šo situāciju un pieņem e, viensprātīgus lēmumus un rīkojās kā vēlās. Tāpēc esmu par to, lai 26. grozījums tiktu saglabāts, ja 25. tiek pieņems, kuru mēs atbalstām. Uh, bet tas viss nav uh, vienādi. Es pastāvu par to, lai 26. paliktu, tāpat arī 28. ir skaidrs, ka mēs koncentrējamies uz pirmo tiesību aktu kopumu, bet arī mēs esam pietiekami viltīgi uh, un vēlamies skatīties tālāk uz priekšu. Un neuzsākot diskusijas par dažādām konkurētspējas situācijām, uh, Bet svarīgi ir paturēt šo visu acu priekšā, un tas ir tas, par ko es lūdzu, tātad par atbalstu 28. grozīmam. Um, uh, Zīles kungam vārds. Kā jūs uh, redzat, Eiropas konservatīvo grupa pilnībā atbalsta šo lēmumu uh, par pirmā dzelzceļa nozars tiesību apkopumu ieviešanu. Uh, liberalizāciju, bet mēs esam iesnieguši tikai vienu grozi 39. Uh, un uh, es gribētu pievērst tam jūsu uzmanību, jo tas ir tāds politisks signāls komisijai, ka šī uh, normu pārskatīšana Mm, ka tajā nedrīkst vienmēr aizmirst šos geogrāfiskos un vēsturiskos apstākļus, kas dalību valstīs ir atšķirīgi. Baltiks, Baltijas valstīs šobrīd ir tāda situācija, ka vienīgie uzņēmumi, kuriem mēs varam atvērt tirgu, ir Krievu, Krievijas uzņēmumi. Mm ja Kūņina uh, kungs ar mums tikās Briselē pagājuši nedēļu, un viņš uh, pauda savu interesi ienākt Baltijas valstu tirgu. Bet, ja jūs varat iedomāties, kādā situācijā atrodas Baltijas valstu dzelzceļi, ja mēs pilnībā nodalām uh, tos uzņēmumus, kas strādā ritošo sastāvu, uh, tad uh, nākotnē mēs kļūstam viegli ievainojami politisku apsvērumu dēļ. Atcerēsimies, kas notika uh, Igaunijā pirms trim gadiem, kad tika nojaukts viens piemineklis. Tad viss uh, tranzīts ar Tallinas ostu apstājās. Un, uh, jo visi kravu īpašnieki uh, Uh, iesaistījušies šai boikotā. Līdz ar to, ja mēs pilnībā šo aktu kopumu ieviešam, tad mēs kļūstam viegli ievainojami. Šeit tiek minēts Somijas piemērs, bet Somijā. Somija panāca vairākas atkāpes šim dokumentu kopumam. Es varbūt visu detaļās nezinu, bet Somijā ir uh, juridiski cits status nekā Baltijas valstīm attiecībā uz šo aktu kopumu ieviešanu. Tādēļ es lūgtu uh, paturēt prātā šos apsvērums, ka šis tirgus tomēr ir atšķirīgs mūsu gadījumā. Šeit nav runa par Bēļģi, Bēļģiju, Vāciju, citām dalībvalstīm. Mūsu tirgus ir citādāks. Un tādēļ varbūt vajadzētu komisijai atgādināt tādus politiskus apsvērumus uh, attiecībā uz šo lēmumu pieņemšanu. Paldies, Kūns kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka mēs visi esam vien, viensprātis attiecībā uz mērķi, kurā virzienā tad īsti gribam doties, domājot par vienotu dzelzceļa tīklu Eiropā. To mēs tiešām vēlamies īstenot. Un tāpēc ir svarīgi par šādiem jautājumiem ka savstarpējība. Paldies jums par atbalstu, izrunājot šo vārdu. Proti, šie jautājumi ir jārealizē, tas ir svarīgi un nepieciešami, lai visiem būtu vienādi nosacījumi. Bet tas nav tas, ko gribu sacīt. Tad, kad mēs to būsim paveikuši, proti šo uh, infrastruktūras nodalījumu, nošķiršanu, tad būs svarīgi ka tie, kas piedalās šajā konkurencē, būtu skaidrs, eh, kā tiek analizēta šī struktūra un kur būs saņemams valsts atbalsts. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, lai nebūtu nekāds kropļojums konkurences spējas jomā, nekādas, eh, nekādi pabalsti, kas ienāk, kā teikt, pa trešajām durvīm, un šis ir jautājums, kas ir jāņem vērā, lai pēc tam mēs varētu nodrošināt ļoti precīzas cenas un godīgumu, skaidrus, godīgus nosacījumus konkurencei. Paldies, Starks kungs, jūs vēlējāties vēlreiz izteikties. Paldies, priekšsēdētājs, kaut ko aizmirsu. Man ir jautājums. 31. grozījums. Tas ir formulēts savādāks nekā 28. ko minēja Krāmerkungs, bet iet vienā virzienā. Man ir nīderlandiešu tulkojums, bet kas balstās uz angļu tekstu. Vai es pareizi saprotu? Tas ir tikai jautājums, ko nozīmē pirmais teikums par piekļuves tiesībām, lai nodrošinātu vienotus spēles noteikumus. Vai es pareizi saprotu? Uh, ka tie ir jākonverģē, vai tā vismaz līdzīgi tur ir minēts, vai tas ir tas, ko Krāmerkungs min ar savu 28. grozījumu, vai tas ir kaut kas cits. Mums ir nepieciešama salīdzinām nodokļi gan dzelzceļu līnijām, gan uh, autoceļiem. Tas nozīmē arī vienotas un tādas pašas normas, vai tas tā ir? Tas varētu būt diezgan dārgi uh, dzelzceļa jomai. Jā, nu, oriģinālais variants vai tas pamat variants ir angļu variants. Nu, ko es šeit domāju bija tas, ka mums vajadzētu noteikt kritērijus, kas attiektos uz visiem transporta veidiem. Nu, un kā to ieviest, nu, mums tas būtu vēl papildus jāskata. Šeit mēs runājam par visu veidu transporta līdzekļu ārējo izmaksu internalizāciju. Un tas nozīmē tādā, ka mums vajadzētu panākt tādu konverģenci vai tādu vienotu maksājumu sistēmu. Protams, ka jāņem vērā arī citi aspekti, piemēram, avio nozarei piemēram, ir jāmaksā PVN, bet dzelzceļa sistēmā nav šādas sistēmas. Piemēram, tur ir maksa par elektrību. Tā tad atšķirības starp dažādiem transporta veidiem ir. Varbūt, ka mēs pārāk ātri pieķeramies šiem jautājumiem, mums nevajadzētu tik detalizēti spriest par šo lietu, jo es tikai tādu vispārēju virzienu gribēju noteikt. Jā, un referents māja ar galvu, ka piekrīt. Referents piekrīt, domājot par substanci, bet tam nebūtu jāatrod šajā ziņojumā. Es tikai vēlējos pateikt, ja nu mēs piekrītam, vai nu visi skaitļi, vai nu nav nekādu. Patreiz situācija ir tāda, ka dzelzceļš maksā, bet eh, avio joma, avio jomā netiek maksāt, un ja es vēlos izmantot dzelzceļu no Berlīnas līdz Briselē, man uh, tie, es maksāju trīsreiz vairāk, bet arī valsts iekasē daudz vairāk PVN. Avio jomā tas tā nav. Šādas, šādas noteiktas takses nav uh, kuģniecībai, bet dzelzceļa jomā tie ir obligāti. Mums ir jācīnās par tiem, un ja mēs vēl ņemam vērā, kas notiek ar emisijām, tad vajadzētu eh, elektrību, ko izmanto dzelzceļš, ņemt vērā šo jautājumu. Un šie jautājumi, ja netiks jaut grozīti, tad es piekrītu, ka, var sakot, mums ir jāpastāv uz vienādām tiesībām visiem. Ja tas kļūs dārgāks dzelzceļam, Vācijā katra katrs autobraucējs saņem tā kā uh, subsīdijas, bet ja tas ne, netiks starptautiskā līmenī pacelt šis jautājums, tad dzelzceļš vienkārši kļūs daudz dārgāks. Valsts piešķirs subsīdijas, tāpēc jau arī autoceļi ir tik lēti. Man liekas, ka es šeit esmu pieļāvis kļūdu. Jo mēģināju pēc iespējas palīdzēt visām grupām, bet izrādās, ka es esmu nonācis nepatikšanās, jo visi grib vēl tālāk virzīties. Varbūt, ka man bija jābūt ārkārtīgi stingram, uh, un jāpieturās tikai pie pirmā dokumenta kopuma un viss, bet nu es te mēģināju palīdzēt eh, un eh, izpildīt koordinātoru lūgumus, eh, runāt par rezolēciju pēc debatēm parlamentā. Bet, nu, kas noticis, tas noticis, vai kas notiks, tas notiks rīt. Nu, tāda ir tā mana pieeja. Jā, bet jūs uzdevāt konkrēti jautājumu par 46. grozījumu. Es šeit esmu mainījis viedokli, jo man liekas, ka uh, to nosedz arī kompromisa grozījums astoņi. Mēģināšu atrast savos dokumentos. Es atvainojos grozījums, eh, kompromisa grozījums A. Un uh, tas ir ļoti līdzīgs 46. grozījumam. Man liekas, ka šis grozījums varbūt nav tik stingrs, tik spēcīgs, kā jūs būtu gribējuši redzēt, bet man liekas, ka to nosac arī kompromisa grozījums. Roberts jautāja par Lietuvu. Un es sāku ar to, ka es teicu, ka es saprotu Austrum Eiropas problēmas, bet nobeigumā es negribēju runāt par to, ka Somijai ir kaut kāda īpaša izņēmuma piemēroti. Ja tā ir, tad es par to noteikti uzzināšu, bet es gribēju teikt to, ka attiecībā uz pirmo dokumentu kopumu uh, eh, 22 valstīm bija izņēmumi, un tā jau vairs nav nekāda mm, dokumentu paketa, dokumentu kopums, ja piecas valstis tikai izpilda jā, es saprotu, kādas jums ir problēmas, un, piemēram, eh, kāpēc jūs izvēlēties Somiju, lai paskatītos uz konkrētu piemēru. Un es saprotu arī Baltijas valstu problēmas. Un es arī saprotu, kāpēc Rail Baltica ir tik svarīgs. Bet, nu, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz trīs Baltijas valstīm kā vienotu veselumu, tad arī citi uzradīsies, jo sliežu platums dažādās vietās ir dažāds un neatkarīgi no tā, kāds tad viņš tur ir. Es esmu pēdējo 20 gadu laikā pārliecinājies, ka dzelzceļu uzņēmumi vienmēr atradīs iemeslu, kāpēc kaut ko nedarīt, nevis kaut ko darīt. Un mēs visi par to zinām. Uh, Un es to saku kā cilvēks, kas ārkārtīgi atbalsta dzelzceļa ideju, kam patīk dzelzceļš. Jā, es saprotu, ka visiem ir kaut kādas problēmas un, un ir svarīgi jautājumi, bet, nu, es jau teicu, nu, tad redzēsim, kas rīt notiks. Ah, tā nebija eh, Eirovīzijas dziesma Keserasarā. Nu, redzēsim, ko komiteja rīt nolems, un tad mums vienkārši būs kaut kas, uz ko balstīties e, plenārsēdē. Jā, mans, e, mans uzdevums kā priekšsēdētājam ir aizstāvēt to, ko komisija izlems plenārsēdē. Nu, tas ir mans pienākums. Tāpēc paldies par debatēm, un tad redzēsim, kas notiks. Bet ārkārtīgi interesanti ir tas, ka uh, ka mēs ļoti daudz laika uh, mums bija. Mums bija ļoti daudz laika atlicis, un mēs sākām runāt par dzelzceļiem, un visi uzreiz grib izteikties, un visi jā, mēs saka, ka jā, mēs gribējām ieviest to pirmo dokumentu kopumu, bet vēl ir tādas un tādas un tādas lietas. Uh, Cilvēki saka, liberalizēsim tirgu un darīsim to tagad, un citi saka, nē, nē, pagaidīsim nedaudz. Un tā ir viena no problēmām, ar ko mums nākas saskarties. Tieši tad, kad mēs runājam par dzelzceļu, jo visiem dzelzceļš patīk, bet visi mīl šo dzelzceļu dažādi. Un to mēs redzam tajās diskusijās, kādas mums ir bijušas. Jā, uh, visi ārkārtīgi kaislīgi pieeja šim jautājumam, jo tas, protams, ir būtiski svarīgs. Paldies par to. Viens jautājums. 26. grozījums. Es teicu, ka tas neatkrīt, ja 25. tiek pieņemts. Nu, paskatīsimies uz 26. un 25. grozījumu. Tātad, jo 25. tiek pieņemts jā, mēs paskatīsimies, jā, es atbalstu, mēs paskatīsimies e, tā, uz to, ko jūs teicāt. Liels paldies! Tagad e, beigsim e, šo sēdes daļu un mums būs koordinātoru sanāksme pēc tam. Vai koordinātori gatavi uzreiz sākt darbu? Robert, jūs arī? Jā? Ļoti labi.